Maintenant, vous pouvez... Bien, oui. Mes chers amis. Godātie kolēģi, draugi. Bon, merci, euh, monsieur le vice-président, de votre aide. Voilà, je remercie. Paldies, uh, kolēģi. Tā kā uh, mūsu uh, priekšsēdētājs nav klāt, man būs tas prieks un gods vadīt šo sēdi. Jums būs vien mani jāpiecieš. Vispirms būs balsojums, pēc tam divas uzklausīšanas. Vispirms pārskats par vakardienas koordinātoru sanāksmi un tajā pieņemtie lēmumi. Patiesībā ir 9. un 22. Um, datuma koordinātoru sanāksmes um, protokoli jums ir izsniegt, izdalīti. Varam uzskatīt tos par pieņemtiem, ja līdz 12.30 netiks saņemti komentāri vai iebildumi. Tagad pāriesim pie balsošanas. Es aicinu veikt izmēģinājuma balsojumu, lai varētu uh, pārbaudīt uh, vai visas grupas ir pienācīgi pārstāvētas, vai nav kāds liekas deputāts, kas gan gadās rēti paldies, vai visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Visi vēl nav nobalsojuši vai ir nobalsojuši? Vēl divi deputāti, viens deputāts nav nobalsojis, daži vēl nav nobalsojuši kurš nebalso. Tagad viss kārtībā, visām grupām ir pārreiza pārstāvniecība, varam sākt balsot, sāksim ar Demontes kundzes ziņojumu inovācijas pātrināšana tīras enerģijas jomā. Pagaidīsim, kamēr Vims Vandekāms apsēdīsies. Trešais kompromiss par. Paldies pret. Atturas pieņemts. 18. grozījums par. Pret. Pieņemts. 20. grozījums par pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts Pieņemts. 28. grozījums par pret atturas noraidīts. 5. kompromiss par pret atturas pieņemts. pret atturas 41. grozījums pieņemts. 42. grozījums par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim, balsosim elektroniski par 42. grozījumu. Daži kaut kā negribīgi balso, es nesaprotu, kāpēc. Beidzam balsot. Noraidīts. 44. grozījums par pret atturas pieņemts. 46. atkrīt, tagad 47. grozījums par pret pret atturas noraidīts. Sastais kompromiss par pret atturas pieņemts. 58. grozījums par pret atturas pieņemts Manuprāt, jāpārbauda balsojot elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. 60. grozījums par pret atturas Man šķiet, ka ir pieņemts, bet pārbaudīsim tomēr balsojot elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. Septītais kompromiss par pret atturas pieņemts 56. grozījums par pret pārbaudīsim, balsojam elektroniski 56. grozījums. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Astotais kompromiss. Kas ir par? Pret. Atturas. Pieņemts. Pirmais kompromiss par. Pret. Atturas Pirmais, grozī, eh, pirmais kompromiss pieņemts. Trešais grozījums par pret. Man šķiet, ka noraidīts. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais kompromiss par pret pret, atturas. Otrais groz, eh, kompromiss pieņemts, 11. grozījums par pret, atturas atvainots. 11. grozījums ir pieņemts. Tagad noslēguma balsojums elektroniskā veidā. Sākam balsot. Beidzam balsot. 33 par, 5 atturas, 2 pret. Ziņojums apstiprināts ar lielu balsu vairākumu. Apsveicam autori Da Monteskundzi. Nākamais balsojums - Marinesko ziņojums - parlamentu nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laika posmām pēc 2020. gada. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. 14. grozījums par pret Noraidīts. Ceturtais kompromiss par pret atturas. Ceturtais kompromiss pieņemts. Desmitais grozījums par pret atturas. Pieņemts. 16. grozījums par pret Man šķiet, ka noraidīts. Tomēr ierosinu pārbaudīt rezultātu balstājumu elektroniski par 16. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 15. grozījums par pret atturas pieņemts. 5. kompromiss par pret, atturas, piektais kompromiss pieņemts, 31. grozījums par, pret, atturas, noraidīts, 34. grozījums par, pret, atturas, noraidīts, Nav skaidri redzams rezultāts. Balsosim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sestais kompromiss par pret atturas pieņemts. 43. grozījums par pret pret atturas. Pārbaudīsim, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts 22 par 19 pret. 44. grozījums par. Es atvainojos, to jau pieņēmām. Tagad pārējām pie septītā kompromisa. Septītais kompromiss par pret atturas pieņemts. Piecdesmit otrais grozījums par pret atturas. 52. grozījums pieņemts. Pieprasa elektronisku balsojumu, kolēģi, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Un grozījums ir noraidīts. Es kļūdījos. 53. grozījums par pret, atturas, pieņemts. 54. grozījums par pret. Izskatās, ka pieņēmts, bet pārbaudīsim, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts, tiešām. 51. grozījums par pret. Atturas pieņemts. 8. kompromiss par pret. Atturas pieņemts. 55. grozījums par pret Pārbaudīsim, balsojam elektroniski. Sākam balsot. 55. grozījums tiek balsots. Beidzam balsot. Noraidīts. 56. grozījums par pret Vēlreiz pārbaudīsim elektroniski 56. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais kompromiss par pret atturas pieņemts. Vienpadsmitais kompromiss par pret atturas pieņemts 60. grozījums par pret atturas noraidīts. Elektronisks balsojums par 60. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 66. grozījums par pret atturas pieņemts. 12. kompromiss par pret atturas pieņemts. 85. grozījums par pret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 kas atturas, kas balso pret, pieņemts. Tagad 93. grozījums par pret atturas noraidīts. 14. kompromiss par pret atturas pieņemts. 103. grozījums par pret atturas noraidīts. 106. grozījums par pret atturas pieņemts. 15. kompromiss par pret atturas pieņemts. 112. grozījums par pret atturas pieņemts. 113. grozījums par pret atturas pieņemts. 114. grozījums par pret atturas pieņemts. 16. kompromiss par pret atturas pieņemts. 120. grozījums par pret atturas pieņemts Atturas. Man šķiet, ka pieņemts. Pārbaudīsim. Sākām balsot elektroniski par 120. grozījumu. Beidzām balsot. Pieņemts. 17. kompromiss par pret atturas pieņemts. 128. grozījums par pret atturas pārbaudīsim balsojot elektroniski. 128. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 129. grozījums par pret atturas Izskatās, ka tāds pats vairākums, bet pārbaudīsim rezultātu balsēm elektroniski. Beidzam balstot. Nu, negluži tas pats vairākums, 21 pār 20 pret, bet tomēr pieņemts 130. grozījums par pret. Atturas. Pieņemts 18. kompromiss par pret kas pret atturas pieņemts. 145. grozījums par pret atturas pieņemts. 146. par pret atturas pieņemts. 147. grozījums par pret atturas pieņemts. 144. par pret atturas pieņemts. 148. par pret atturas noraidīts. 149. par pret atturas noraidīts. 150. par pret atturas nav skaidrs rezultāts balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 151. par pret atturas pieņemts. 152. par pret atturas pieņemts. Pārbaudām balsojot elektroniski 152. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 153. par pret. Atturas. Pieņemts. Tagad noslēguma balsojums. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Ziņojums pieņemts 38 pār 3 pret neviens nav atturējies, apsveicam Marinesku kungu. Un tagad mūsu pēdējais balsojums. Grifinas kundzes uh, ziņojums EK un ASV gaisa satiksmes nolīgums ir viens vienīgs balsojums. Balsojām elektroniski par Grifins kundzes ziņojumu. Beidzam balsot. Pieņēmts ar 38 balsīm pār, neviens nav bijis pret un trīs deputāti atturējušies. Līdz ar to esam pabeiguši balsošanu un pārējām pie atklātas uzklausīšanas. Pār mobilitātes pasākumu kopumu, pār ceļu maksām. Ir runa par eiro viņeti un uh, ar to saistītiem pasākumiem par elektroniskām sistēmām. Bien, alors, mes chers collègues. Kolēģi, beiguši esam balsot un tagad varam ķerties pie uzklausīšanas. Atgādināšu gan deputātiem, gan arī mūsu paneļu runātājiem, ka darbosimies tāpat kā vakar. Es nezinu, vai man tikpat eh, labi izdosies, kā mūsu priekšstādātājiem. Man gan ir neliels āmuriņš, lai es varētu nodrošināt to, ka cilvēki tiešām pieturas pie atvēlētā runas laika. Jūs jau zināt, ka sanāks vadītājs var arī jums atņemt mikrofonu, ja nepieciešams. Un šodien mēs turpinām vakar uzsāktās uzklausīšanas. Šodien runājām par ceļu maksām, kas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Uh, jo mērķis ir gan sadalīt nodevu slogu, kas palīdz uzturēt ceļu infrastruktūru, un gan arī nodrošināt lietotājs maksā principu, gan arī cits princips, par ko runāsim šodien. Tāpat runāsim arī par kopējo sistēmu, par tehniskajām problēmām un visu to, kas ir saistīts ar kopējo ceļu infrastruktūru un kā nodrošināt nepieciešamos resursus tās uzturēšanai. Lūk, ārkārtīgi svarīgs jautājums. Jo nu šobrīd ceļi ir eh, tāds ļoti būtisks eh, preču un personu pārvietošanās veids. iepazīstināšu ar mūsu runātājiem. Gabriela Benedetto, kurš ir Telepas SPA izpildirektors sētā ar ceļu maksu iekasēšanas sistēmu Itālijā. Viljams Tots, Transport and Environment izpildirektors, un Loriana Krīda, Starptautiskās automobīļu federācijas ģenerāldirektore, Remīle Bēta, Viņš pārstāv Starptautisko ceļu savienību. Libošs Rokmans. Viņš ir Sierijas pildirektors, pārstāv dzelzceļu. Kalistratos Dionelis. Viņš pārstāv ASEKAP, Eiropas ceļu maksu iekasēšanas sistēmu asociācijas pārstāvis. Lūk, Došu, protams, iespēju visiem runātājiem izteikties minētajā kārtībā. Un gribu atgādināt runātājiem, ka viņu rīcībā ir septiņas minūtes. Mums ir arī chronometrs. Nu, lūk, un septiņu minūšu laikā viss ir jāizklāsta, un tad atkal pārēsim pie nākamā runātāja. Tiešām aicinu ievērot atvēlēto runas laiku, tā lai mēs varētu arī iegūt iespējami daudz laika diskusijām. Nu, lūk, sāksim ar Benedēto kungu. Viņš ir darbojies ceļu nodevu sistēmu jomā. Lūdzu, septiņas minūtes. Signore, signori, buongiorno. Labrīt, dāmas un kungi. Es eh, labprāt izmantotu arī prezentāciju, lai varētu jums pastāstīt par to, kas tad ir telepass. Kā jūs jau norādījāt, tas ir uh, ceļu nodevu. Iekasētājs Itālijā esam līderi šajā jomā gan Itālijā, gan arī Eiropā. Mums ir vairāk nekā 6 miljoni klientu un uh, 11 miljoni iekasēšanas aparātu. 30% ceļu maksājumu tirgus aptuveni 6 miljārdi eiro gadā. Nu, ne visi šie līdzekļi tiek iekasēti no klientu tekošajiem kontiem. Runa ir par eh, transporta uzņēmumiem, pārvadātājiem eh, un citiem. Esam daļa no visa Eiropas tīkla, eh, piedalās 15 mums līdzīgi operatori, un mums ir zināmas priekšrocības jo mēs esam operators ar lielāko pārklājumu Eiropā. Uzsākām darbību Itālijā un esam to paplašinājuši uz citām valstīm. Mēs ļoti citīgi strādājam arī pie sadarbspējas. Nu, un to arī veicina sadarbspējas direktīva. Mēs domājam, ka ir jāvienkāršo gan tirgus, gan arī mobilitāti kopumā redzam, ka ārkārtīgi daudz kravas transporta līdzekļu pārvietojas pa Eiropas ceļiem. Un arī šādus kravas automobīļus var aprīkot ar attiecīgām iekārtām, kas nodrošina vienkāršāku pakalpojumu sniegšanu un pievienoto vērtību. Tas arī iet roku rokā ar sadarbspēju. Protams, ka galamērķis ir mazināt izmaksas gala lietotājiem, bet mēs paši kā operatori arī saskaramies ar izmaksu jautājumu. Mums ir jānodrošina atbilstība dažādiem standartiem tirgū. Nu, un tāpēc arī mūsuprāt apsveicams ir ierosinājums noteikta perioda 24 mēnešu garumā, kas palīdz operatoriem padarīt tirgu pievilcīgāk, vienlaicīgi nezaudējot EETS statusu. Šeit ļoti svarīgs faktors ir nodrošināt to, ka ir pieejams uh, uzstādāms aprīkojums, kas eh, varētu darboties arī vieglo kravas transporta līdzekļu gadījumā. Satelīta iekārtas var maksāt eh, vairāk nekā desmit trēž vairāk eh, nekā īso viļņu iekārtas. Un šādas iekārtas tiek rīko lietotas 80% tirga, izņemot Vāciju un Beļģiju, kura izviļņu raidītāji ir tirgus standarts. Mēs ļoti atzinīgi vērtējam to, kas ir piedāvāts direktīvas pārskatīšanā, proti tehniskie standarti, ko īstenot visi operatori dažādajās dalību valstīs. Šis ir viens no tiem aspektiem, par ko es parunāšu vēl mazliet cīkāk nedaudz vēlāk. Gribētu koncentrēties arī uz atsevišķiem jautājumiem, kas, mūsuprāt, vēl būtu pelnījuši mazliet vairāk uzmanības no nu, dažādu iesaistīto pušu puses. Nu, piemēram, darbības uzsākšanas izmaksas vai pievienošanās tirguma izmaksas tādiem operatoriem, kā arī mēs, ja tad, kad mēs cenšamies jaunos tirgos iekļauties. Nu, tie ir visdažādākie jautājumi, kas ietekmē mūsu ikdienas darbu. Piemēram, tādas situācijas, kad mums ir jānāk klajā ar dažādiem dokumentiem. tie dažādi dokumenti, kas mums ir jāpieprasa mūsu klientiem, kuri darbojas dažādajos tirgos. Vēl kāda problēma ir certifikācijas eh, procedūra eh, mūsu tehnoloģijām un standartiem, eh, tāpat arī saskārnēm vietējā valodā, jo, nu, angļu valoda nav obligāti tā valoda, kuru izmanto personas, no kurām mums ir jāgūst mums nepieciešamā dokumentācija nu, dažādo sistēmu skaits nav tik svarīgs. Galvenais ir uh, šīs sistēmas stabilizēt, uh, tā lai nodrošinātu labu pārklājumu pakalpojumu saņēmējiem dažādajās valstīs. Nu, es domāju, ko būsiet sapratuši, ka tehnoloģijas ir mums ārkārtīgi svarīgas. Uh, tas ir galvenais aspekts šajā direktīvā. Nu, lūk, nu, un varbūt daži pielikumi direktīvā pietiekami neizceļ tehnoloģiju jautājumu. Mūsuprāt, tehnoloģijas būtu jāizmanto, lai nodrošinātu to, ka operatori var viegli un ātri iekasēt nodavas un maksas. Mēs domājam, ka īso viļņu sistēma ir ļoti efektīva. Tas nozīmē, ka mēs varam iekasēt līdz pat 99% maksājamo nodevu. Dažkārt ir traucējumi. Nu, dažkārt tiek pieņemti standarti, kas uh, ir konfliktā ar pastāvošajām sistēmām. Satelīta sistēmas tiek pārņemtas eh, dažādās valstīs, eh, visvairāk tās ir populāras Vācijā, bet jebkuri pārējais noteikumi varētu apdraudēt eh, plašu standārtu. Šobrīd tas ir 5,8 GHz. Lūk, tā kā šie visi tehniskie jautājumi ir jārisina. Un mēs domājam, ka ir ārkārtīgi interesanti tie ierosinājumi, kas piedāvā pārobežu informācijas apmaiņu operatoru starpā. Tas nodrošinātu arī Eiropas līmeņa izpildi un īstenošanu, ja runa ir par eh, ceļa maksu iekasēšanu. Nu, protams, ka situācija individuālajās valstīs ir atšķirīga. Dažās valstīs eh, ir atšķirīgas struktūras un arī dažādas eh, lomas, ko spēlē operatori un pārvaldes iestādes. Mēs gribētu redzēt uzlabotu standartizāciju. Nu, piemēram, nesen dažas valsts ir uzsākušas īstenot nacionāla mēroga pakalpojumus. Nu, un ja runa ir par Eiropas standārtu ieviešanu, tad nevajadzētu būt tā, ka um, valstis var kavēt eh, šādu Eiropas standartu ieviešanu, lai gūtu kaut kādu labumu nacionālajām sistēmām. Tas varētu ietekmēt konkurenci. Un nu, tas ir viens no aspektiem, eh, pie kā mēs, kā operatori, vēlamies sadarboties ar jums eh, likumdevējiem. Paldies Benedeto kungam vārds Krīda kundzei, kas pārstāv automobīļu Starptautisko automobīļu federāciju saka ģenerāldirektora. Septiņas minūtes, lūdzu. Paldies. Paldies, ka esat mani uzaicinājuši. FIA pirmajā reģionā mēs pārstāvam 37 miljonus lietotāju un vēlamies nodrošināt eh, pieejamu, tīru, efektīvu, drošu mobilitāti. Un tas arī ir mērķis eh, mobilitātes pakotnē - mazināt ceļu, transporta eh, oglekļu pēdu, vairot investīcijas, uzlabot pārobežu mobilitāti, uh, atvieglojot eh, lietotājiem pārvietošanos. Nu, mūs satrauc tāda viens izmērs dar visiem risinājumi nacionālajām schēmām. Mēs domājam, ka nacionālā mērogā sloks jau tā ir gana liels. Un eh, es atvainojos, bet uh, priekšādātājs aicina runātāju nedaudz lēnāk runāt, citādi tulkiem ir tiešām grūti izsakot. Nu, itāļu tulkiem visai iet ļoti raiti. <clears throat> Tātad tas eh, loks uz eh, automobīļu lietotājiem jau ir gan liels, un priekšlikums obligāti to nerisinās. Nu, un varbūt, ka Eiropas līmenis vienmēr nav tas labākais, kā to risināt. Pirmkārt, komisija grib nodrošināt eh, lietotājs maksā principu. Mēs esam skatījušies uz nodokļiem un maksām, ko maksā lietotāji 27 dalībvalstīs 2013. gadā, un 82% nodokļu un maksu ir saistīti ar ceļu lietojumu. Tātad, jo vairāk jūs braucat, jo vairāk maksājat. Uh, akcijas nodoklis PVN, akcijas nodoklim ceļu maksas, nu tā tas ir šodien. Priekšlikums piedāvātu mainīt nacionālās sistēmas un balstīt to visu uz nobrauktajiem kilometriem Eiropas Savienībā Tas varētu radīt aptuveni 1,1 uh, miljārdu papildu izmaksas šādas sistēmas uh, operācijām. Nu, un tos būtu jāsadz gala lietotājiem. Mums ir nepieciešama tāda schēma, uh, lai tik tiešām nodrošinātu principu lietotājs maksā, un mūsuprāt, nacionālās sistēmas jau ir gan samērīgas šai ziņā. Komisijas priekšlikumam ir arī liels īstenošanas izmaksas, ko tad seks vai no nu iedzīvotāja vai braucēja atkarībā no izvēles. Tas varētu negatīvi ietekmēt sabiedrību kopumā. Nu, mūsuprāt, tas nesaskan ne ar subsidiaritāti, ne samērīgumu principu. Uh, Otrakārt, mums ir nepieciešamas eh, ceļu maksas, lai nodrošinātu finansējumu infrastruktūrai. Mūsu pētījums parādīja, ka 2013. gadā eh, bija bara, aptuveni 30 miljardi eiro ienākumu nodokļu formā. Un ja mēs to salīdzinām tīri ar eh, personīgo automašīnu izmaksām, tad uh, arī viņas atzīmē ievērojams ceļa infrastruktūras izmaksas un uh, varam redzēt, ka, ja salīdzinām ar IKP, tad uh, eh, tēriņi ceļa infrastruktūrai ir sarukuši un tagad ir aptuveni 0,8%. Ir pārdales mehānisms, kā autovadītāji papildina valsts budžetu, tādējādi palīdzot uzturēt infrastruktūru. ir nepieciešams ziņošanas eh, prasības, eh, bet tas vien nenodrošinās to, ka tik tiešām līdzekļi ir tērēti infrastruktūras uzturēšanai. Mūsu secinājums ir tāds, ka nacionālo maksu pastāvēšana jau nodrošina pietiekami daudz līdzekļu infrastruktūras uzturēšanai. Mēs piekrītam tam, ka neatbilstīgi uzturēta infrastruktūra mazina ceļu drošību un ietekmē vidi. Nu, un eh, infrastruktūra izmaksā dārgāk, ja tā netiek pie piemēroti uzturēta. Mums ir jānodrošina tas, lai iedzīvotāju papildus iemaksātā nauda tiktu tik tiešām veltīta infrastruktūras uzlabošanai. Tāpat ir jāveicina tīrāku automobīļu izmantošana. Ir piedāvāts diferencēt automobīļu cenas saskaņā ar emisiju klasi. Te mēs gribētu atgādināt, ka nodokļu sistēmas dalībvalstīs jau ir sasaistītas ar emisiju sistēmām, nu, un autovadītāji ir pielāgojušies arī šīm te nacionālajām sistēmām, kas ir mainījušās laika gaitā. Kādreiz pirmajā vietā bija dīzelis, tagad eh, tie ir elektriskie transporta līdzekļi. Tas viss tiek balstīts uz zinātnisko informāciju. Mūsuprāt, jau tagad to visu atbalsta, piemēram, CO2 mērķi, enerģijas nodokļu direktīva. Un arī reālās braukšanas emisijas, kas nodrošina to, ka tiesību aktos noteiktais notiek arī praksē uz ceļiem. Mēs neesam pārliecināti, ka kaut kāds papildus slānis eh, kaut ko uzlabotu, un eh, tādējādi mēs riskējam, ka varētu ierobežot eh, lietotāju izvēle Eiropas Savienībā. Atbilstības faktori, lai mērītu CO2, tas pašreizējā ietvarā iespējams nav. Priekšlikums, kā varētu veicināt atsevišķu automobīļu veidu izmantošanu, Nu, pārēj uz šādu mobilitāti nozīmētu, ka ir jābūt iespējai piedāvāt alternatīvas lietotājiem, vai nu tas būtu sabiedriskais transports, vai arī kaut kādas alternatīvas lauku apgabalos. Ne visi cilvēki var iegādāties šīs te dārgākās automašīnas, līdz ar to mēs riskējam viņus sodīt. Nu, tāpat arī pastāv iespēja, ka satiksmi, kurš vienkārši pārmetīsies uz mazākas nozīmes un mazākiem ceļiem. Uz ko tad vajadzētu koncentrēties? Ir dažādas nacionālās schēmas, ja runa ir par nodokļiem un ceļu maksām, nu, un situācija pārobežu kontekstā ir sarežģīta. Dažkārt ir secināts, ka nacionālās sistēmas ir diskriminējošas, piemēram, balstoties uz valsts piedarību. Uh, skaidrs ir, ka nebūtu jābūt nekādai diskriminācijai, kas ir balstīta uz valsts viedrību. Eiropas Savienības pievienotajai vērtībai būtu jākoncentrējas uz eh, sistēmas sadarbspēju un pievienoto vērtību. Un, ja ir eh, lietotājs maksā par kilometru princips, tad ir jābūt uh, attiecīgām iekārtām, kas to varētu fiksēt, un ir jābūt iespējai šīs maksas maksāt jebkurā Eiropas Savienības vietā, un ir pilnībā jāievēro tiesību akti. Ja kādi dati būtu jāglabā to nolūkam, nebūtu jāglabā ilgāk nekā nepieciešams, un lai izmantotu citiem nolūkiem, ir nepieciešama datu subjekta piekrišana. Mēs domājam, ka priekšlikums pašreizajā formā droši vien sadārdzinās uh, visu pasākumus lietotājiem un nedos konkrētus rezultātus attiecībā uz ilgspējīgu transportu un uzlabotu infrastruktūru. Jau tagad braucēji maksā vairāk nekā nepieciešams infrastruktūras uzturēšanai. Nu, un mēs domājam, ka diez vai tas atbildīs samērīgumu un subsidiaritātes principam balstoties uz 91. līguma pantu. Dalībvalstīm ir jāspēj piedāvāt alternatīvas personīgajai mobilitātei. Nevaram gluži vienkārši padarīt to visu tik dārgu, ka cilvēki nevar to vairs atļauties. Uh, ir jāspēj nodrošināt un uzlabot mobilitāti, kas ir izaugsmas pamatnosacījums. Paldies! Paldies! Tālāk vārds Viljamam Tatam, kurš ir transporta un vidas organizācijas izpildirektors. Lūdzu, jums septiņas minūtes. Jā, es vadu šo organizāciju, Transports un Vide, kas ir reizē arī Eiropas vadošā vidas organizācija tīri transporta jomām. Mēs strādājam pie tādiem jautājumiem jau no 90. gada sākuma. Manuprāt, būtu tiešām pareizi uzreiz apskatīt situāciju, kāda šobrīd ir Eiropā. Un kāds ir izējais punkts un kāda viss bija vēsturiskā situācija? Kopš 99. gada deviņas valstis ieviesuši šādu ceļu nodevu sistēmu. Um, pirmkārt, tas ir izdarīts tieši smagajiem, jau kravu pārvadātājiem, un visbeidzot ir arī jauni pienācēji, kā piemēram Bulgārija, kas plāno to ieviest. Un mēs redzam, ka šīs ceļu nodevas, um, ceļu maksas uh, ir tiešām ar lieliem ieguvumiem. Tas nodrošina labāku loģistisko efektivitāti un nedaudz, protams, uzlabo arī situāciju sacensībās starp dzelzceļu un sauszemes transportu. Un svarīgākais, ko vēlos šeit uzsvērt, viss, ko mēs šeit dzirdam, ir izdevies bez negatīvas ietekmes uz ekonomiku. Ja, piemēram, skatāmies pēdējais Vācijas jaunums, kad ievieš arī privātiem auto uh, ceļu nodevu. Ja domājam, ka tas varētu negatīvi ietekmēt ekonomiku vai loģistikas nozari kopumā, vai ekonomiku kopumā, nu, nav nekāda īsta pamata tā teikt. Mēs redzam, ka ir faktiski tikai ieguvumi bez zaudējumiem. Iespējams, ka vairāki varbūt arī šeit pat jodzēna eksperti teiks, ka tas uh, sādādzina un ietekmē ja, negatīvu ekonomiku, bet mūsu pētījumi to nepierāda. Mēs atbalstam šo jauno priekšlikumu, bet tomēr uzskatām, ka tu var zināms vēl uzlabojums veikt. Tādēļ vairākas rekomendācijas, kas gan uh, divi būtu tieši par smago, jeb kravu pārvadājumiem, tad tādiem viegliem kravu pārvadājumiem un, visbeidzot, par uh, privātiem automašīnām. Valsts, kas ieviekušas eh, smago kravu pārvadājumu auto ceļu maksu, nu, protams, ka saprot, ka ceļa tieši visvairāk nodilst, rodas bojājumi eh, šāda intensīvā smago kravu pārvadājuma dēļ. Un parasti šīs izmaksas tad sēdz nodokļu maksātāji, kā es un jūs. Uh, Tādēļ, protams, kā daudz labāk būtu, ja par to maksātu lietotājs un piesaļotājs. Un te ir divas lietas. Pirmkārt, mums ir jāatbalsta komisijas priekšlikums, kas tieši paredz izbeigt viņašu sistēmu. Tas gandrīz vienmēr ir diskriminējušas. Tas ir tieši vērsts uz to, lai maksātu ārvalstnieki. Tas ir jāizbeidz. Ārējās izmaksas otrkārt nu, komisija plāno, ka daļai tikai to piemērotu ceļu tīklam. Mēs uzskatām, ka īstenībā tas nevis tikai daļai tīklam, bet visā Eiropas saimnībā, visā iekšē tirgū. Tas ir tātad skaidri jāatver viss ceļu tīkls. Otkārt. Par smagiem kravas pārvadātājiem, man liekas, es arī pats un steidzos par ātru. CO2 emisijas, protams, ir nopietns izaicinājums, jo transports ir pats lielākais CO2 emitents Eiropā. Un saucamies ceļu transportā, jūs redzat, ir būtiski pieaugušas kopš agrīniem 90. gadiem. Nopietna problēma, kas mums veidojas ar smagiem kravas automašīnām, ir, ka mums nav īsti tādu fiskālu instrumentu, kā stimulēt tīrāku, vidē draudzīgāku automobiļu izmantošanu kravu pārvadājumiem. Un šobrīd ir vienīgais, var teikt, efektīvs instruments tieši ir ceļu maksas, kas ceļšana. Mēs tieši varētu sniegt atvieglojums uh, eh, vidē draudzīgākiem eh, kravu pārvadājumiem un pateikt, ka ja ir uh, nulles CO2 emisiju likums sasniedz radītā, kāds sasniedz, viņam ir pilnīgs atbrīvojums no ceļu maksas. Par um, ehm, busiņiem noteikti būs pamanījuši, ka Beļģijā ir ļoti daudz pieaudzis, parādās šādi krāvas un pasažieru busiņi uz uh, mūsu ceļiem. Tas nav vienkārši, ka ir ērti, bet tieši tādēļ, ka viņi īstenībā ir atbrīvoti no daudziem noteikumiem. Viņi šobrīd, viņiem nav nekāda īpaši ierobežojuma netiecībā uz ātrumu skaitīšanu, nec arī nobraukto kilometrāžu. Un līdz tam te būtu ļoti būtiski tieši skatīt e, jautājumu no arī ceļu maksas ieviešanas. Līdz ko Beļģija ievies ceļu maksu arī attiecībā, piedomājiet, tas samazinās par 200%. Ja jums tas iepriekš nebija jāmaksā par jūsu busiņu, tad, protams, ka jūs tieši izvēlaties izmantot busiņu. Ja savukārt arī iekļaut busiņu šajā sistēmā, tad uzreiz tas kļūst mazāk pievilcīgi. Tātad jums jāpasaka, arī busiņš ir daļa no kravu pārvadājumiem, un arī viņiem jāpierāda ceļu maksa. Uh, Un visbeidzot par uh, individuāliem, jeb uh, privātajiem auto. Viņets nav efektīva sistēma. Un faktiski tas vienmēr ir ieviesis mērķi, lai maksātu ārvalstnieki. Līdz ar to tas nav diezgan efektīvs instruments. Otkārt, ir milzīgs problēmas ar jau pārsātināto satiksmi, kas mums ļoti dārgi maksā. Uh, Un lūk, arī šeit es varu piedāt instrumentu, kurš tieši var palīdzēt atmazināt šo situāciju. Tas ir maksa par katru kilometru. Un būtu tiešām žēl, ja mēs to neizmantotu. Un es aicinātu to darīt. Mobilitāte mainās. Mēs virzamies jau nākošos 10, 15 gados uz tādu sistēmu, kas tiešām būs jau vairāk elektrificēta elektroautobīļi un faktiski transports kļūst lēts, jo ir daudz lētāk uzturēt elektroautomobīli, tāpat arī auto pārvadājumi, eh, pasažieru pārvadājumi kļūst lētāki, jo mm, faktiski vairs nevairs jāmaksā algas līdz to, šī transporta līdzekļi var arī darbināt visu laiku, diennakti. Tad mēs samazināsim gan eh, šīs nodevas pa kilometriem, gan arī attiecīgi, kas skaistījās, saistīts bija līdz šim ar degvielas patēriņu. Tātad, īstenībā, elektromobīļi ir nākotnes atbilde, un parlamentam noteikti vajadzētu rēģēt uz šādiem turpmākiem izaicinājumiem. Lūk, tas ir viss no manis. Paldies! Paldies, Tata kungs! Paldies tālāk došu Remīde Bedāka kungam vārdu, kurš pārstāv um, īrā uh, savienību. Um, jā, paldies, godātie deputāti. Sveicināti. IRU ir globālā pasaules organizācija, kas pārstāv uh, autobusu, kravu pārvadātāju un taksometru pārvadājumus viņu nacionālās asociācijas federācijas. Un šajā gadījumā mēs īpaši pievēršamies komercpārvadājumiem Eiropā. Eiro viņete. Plānotā direktīva ir ļoti jūtīgs jautājums, jo tā visu tiešākā veidā skar arī mm, gan privāto kravasālu, gan arī autobusu pārvadājumus. Kā mēs redzam šo priekšlikumu? Man liecina, protams, šo iznākumu, kas būs tiešā veidā atkarīgs no visu šī procesa caurskatāmības un arī godīgi risinām. Mēs visu laiku esam aicinājuši, lai būtu caurskatām šis process lēmu pieņemšanā, attiecīgi nodrošinot līdz e, izvērtīgas spēles noteikums dažādiem transporta veidiem. Un mēs vēlamies, lai, protams, arī mūsu ieguldījums tik ņemts ārā lēmu pieņemšanas procesā. un mēs sagaidām, ka komisija plā, publicēs šādu ziņojumu nākošgad. Šobrīd IRU izanalizējot Eiropas komisijas priekšlikumu, mēs vadījāmies pēc divām lietām. Pirmkārt, ietekmē uz nodokļiem un ieņēmumu izmantošanu. Ieņēmumu neutralitāte būtu svarīgs princips, ja salīdzinām ar līdzinējo situāciju. Jo līdzinējā situācija ietvers nosaka, ka gan automaģistrāls un galvenie ceļi, um, un to lietotāji maksā par radīto piesāņojumu. Un faktiski tieši kraupārvadātāji jau šobrīd maksā vairāk nekā 100% apjomā par savām izmaksām. Un līdz to mēs saskatām, ka varētu tomēr arī nodrošināt un stimulēt to, ka kraupārvadājumi no cauzemes tiek pārceltas uz dzelzceļpienu un citiem veidiem, nu, tas ir tieši tādēļ, ka nenotiek, ka nu, nav šīs īsti stimulu. Bet, ja jūs skāpinātu vēl papildus nodevas, tas tikai veicinātu vidē draudzīgāku autoparka izveidi. Šobrīd 15 dalībvalstīs tiek iekasēts uh, ceļu maksa Un te, protams, ir liels uh, sacensības starp dažādiem transporta veidiem. Un līdz to, ja palielinās vēl papildus nodevas, tad vēl mazāk tieši panāsies autobusu piedāvājums un vēl palielinātos uh, privāto automobīļu skaits. Un tas nav pretrunā ar direktīvas mēķiem. Un tas nebūtu nekādā veidā vēlams ne no ekonomikas, ne vidas, ne arī sociālās iekļaušanas mēķiem. un tādēļ ja mēs neuzskatām, ka palielinot ceļu maksu, jūs iegūstat vēlamo rezultātu vidz un citos jautājumos. Tad kādā īstenībā varētu rēģēt? Te īstenībā jāskatās tieši par ieņēmumiem un to izmantošanu. Šis no maksa, kas tiek iekasēta par ceļu lietošanu, ir jāiezīmē konkrētai nolūkam. Ja tas vienkārši tiek iepludināts vispārējā valsts budžetā, tas kļūst vienkārši nodokli. Un līdz to, ja tas ir, tā ir domāts, un tad tas arī ir jā, attiecīgi jā, <clears throat> tas ir jāreģistrē kā nodoklis. Tātad par šiem ieņēmumiem. Mēs vēlētos tomēr, lai mēs sadalītu un novirzītu tieši gan ceļu būvēju, gan ceļu uzturēšanai, gan arī stāvvietu izbūvēju uzturēšanai. Un faktiski, kā mēs redzam šo ceļu maksas sistēmu? Uh, mēs pat eh, vēl plašāk skatām nekā vienkārši, ka maksā lietotājs. Pat jūs arī veicat zināmas izmaiņas, tas nenozīmē, ka uzreiz samazināsies sauszemes kravu pārvadājumi. Ceļu maksas ieviešana ar skaidri iezīmētiem mm, līdzekļu novirzīšanu varētu palīdzēt eh, veidot ilgspējīgu ceļu transportu, sauszemes transportu attīstību. Nodrošināt arī nepieciešamo autovadītāju sagatavošanu. Un tādēļ, kādi ir mūsu konkrētie priekšlikumi? Mēs ierosinām atbrīvot autobusus un tās tiknes autobusus no uh, ceļu maksas, jo faktiski viņi ir daļa no risinām nevis problēma. Un ja jūs viens puses atceļ dažādu veidu tirgus noteikumus un no otras puses atkal rada cita veida ierobežojums ar eiro viņeti, tas tiešām nebūtu vēlams. Jo gal galā šādi būs autobusi aizstāja eh, privātās automašīnas, un tas ir tieši jāsekmē. Tālāk jums ir jāizvēlas viņets vai ceļu nodevs, vai arī jūs eh, iekasēt ārējās izmaksas nu, tā jāatcer kā dalībvalstu brīva izvēle. Tālāk saucama Eiro klases izveide par CO2 standartiem. Tad jānodrošina ieņēmumu neutralitāti, nevis vēl papildus ārējās izmaksas, kuras tiek internalizētas ar eiro viņas palīdzību. Kas taču līdzekļu iezīmēšana ļoti nozīmīgs solis, lai tiešām šie ieņēmumi tiktu izmantot transporta jomām lai pat nozara līdz to sevi stimulētu, kļūtu zaļāka, ilgspējīgāka. Un visbeidzot, šo sastrēgumu arī maksas iekasēšana. Faktiski jau tas notiek, jo tas tiek internalizēts, jo katrs maksā par papildus patērētājiem resursiem un zaudē savu laiku. Un tādēļ piedāvāt alternatīvas, kā, piemēram, lielajiem kravas mm, automobīļiem iebraukt tieši bezmaksas um, nesastrēguma stundās, tas ir papildus stimuls, kas varētu ļoti labi šo situāciju sakārtot. Mēs zinām, ka piemēram 30. Katrs autobuss aizstāja aptuveni 30 līdz 35 automašīnas. Līdz atkal to mēs atgriežam pie jautājuma par to, ka jāsamulē autobusu lietošana. Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu vēl Liboram Lokmankundam, kurš ir CER izpildirektors, un viņš tieši pastāstīs par dzelzceļu. Paldies priekšsādātāji! Paldies arī par iespēju šodien arī runāt par dzelzceļu. jo tieši dzelzceļš jau ir pas, pilnsim, pilnībā pakļauts uh, nobraukto attāluma maksām un arī dažādu veidu netiešām izmaksām. Un, ja ir lielāks pieprasījums, tad arī varētu būt vēl šeit papildus nodevs, kas varētu būt iekļauts, kā piemēram, šie sastrēgums stundu nodevs. Es vēlos savu prezentāciju pieskarties četriem galveniem jautājumiem. Pirmkārt, savienības um, saistību uzņemšanās, tālāk kā konkrētie fakti, un tad kāds varētu būt mūsu rekomendācijas. Pirmkārt, kāds ir savienības uh, saistības? Lūk, komisija pati jau 2011. gadā savā transporta baltajā grāmatā uh, norādīja, ka ir jāvieš pilnīgi obligāta kārtība, kā nodrošinām ārēju izmaksu internalizāciju līdz 20. gadam. Šī princips, ka maksā piesārņotājs, kā ārējās izmaksas tiek internalizētas, nu, nu ir jāvidroši, kā jā, princips maksā piesārņotājs, nevis sabiedrība kopumā. Un tas skaidri noteikts Baltā grāmatā, un mēs esam pārsteigti ka faktiski tālāk gan priekšlikumi komisijas priekšlikumi īsti nesekosim uzstādītiem principam. Jo gal galā, lasot Eiropas Savienības darbības līgumu, jūs redzat, kur ir skaidri noteikti šādi principi. Tad, ja mēs vēlamies noteikt godīgs noteikums visām transporta jomām, tad tas papildus nozīmē arī lūdzu attiecīgi godīgi attieksimies pret sabiedrību, lai viņiem nebūtu jāmaksā par radītiem zaudējumiem, uh, bet gan būtu jāmaksā pašam piesāņotājam. Lūk, pirmais solis. Otkārt. Par konkrētiem faktiem. Jums arī pieejama faktu lapa, kurā es esmu iekļājis vēl vairāk papildus informācijas. Lūdzu, paņemiet pie zāles durvīm. Mūsu kopīgais pētījums, ko veica C e Delft 2016. līdz 2017. gadā, uh, Mēs redzam, ka sausums transports, uh, piedošana, uh, jā, tikai tiek sekts 30% no uh, visām kopējām izmaksām, kas saistās ar sauszemes transportu. Protams, ir uzlabojumi, ja tiek ieviet ceļu nodevu sistēma, bet vienalga tas nepārsniec 80%. Uh, procents. Un, ja salīdzinām ar dzelzceļu Jo, ja mēs runājam, aicinām vēl atbrīvot atsevišķi citus pakalpojumus, redziet, dzels, ja neviens no pakalpojumiem nav atbrīvots no attāluma mm, nodevās, tātad veikto attāluma nodevas. Un dzelzceļam ir jākonkurē, protams, gan ar privātiem pārvadātājiem, gan autobusiem, gan arī automobiļiem. Tādēļ ārējo izmaksu internalizācija, kas īsti nenotiek, mēs, teiksim, izmantosim šīs referents vērtības, tas ir vismaz kā minimums, lai ārējās izmaksas internalizētu. Tā nav nekāda atsauču vērtība, tas tikai pat minimums, ir jāspēr vēl solis tālāk. Otkārt, mēs vēlamies, lai HDV ārējo izmaksu iekasēšana būtu obligāta visās vietās, kur tās tiek iekasēta. Un šī nodeva iekasēšana arī tika piemērot visām, um, visiem kravas automobiļiem. tur, kā tas tiek darīts šobrīd. Un uh, mēs vēlamies, lai tiešām nodrošinātu arī faktisks uh, sastrēgumu uh, nodevas iekasēšanas. Un vēl papildus, mēs vēlētos ievies divas jaunas lietas, kas palīdzētu sabiedrībai kopumā un palīdzētu iztīrīt transporta sistēmu. Tātad šīs sastrēguma nodevas būtu um, Eh, tieši tā, lai šīs nodevas tiktu novirzītas sabiedriskam transportam. Un līdz ar to veidot šādus multimodālos koridorus, um, un līdz to būtu skaidri pieejami līdzekļi. Un līdz to, tas, ko es sacīju, tas ir vēl papildus direktīvas priekšlikumam, bet tas izriet arī pat vēl kā papildus idejas, kas ir eh, šajā baltajā grāmatā par ārēju izmaksu internalizāciju. Tad mēs vēlamies, lai tiešām tiktu iekasēts no maksa par galvenajām ceļu izmantošanu. Līdz šim tas izdodas par 800%, bet nevis par 100% apjomā. Mēs redzam, ka vēl par 25% to noteikti varētu uzlabot. Tālāk varētu atcelt daudzos atbrīvojumus. Treškārt, jāiezīmē līdzekļi attīstīt tieši vidē draudzīgāks un līdz to izmaksiņā neitrālāks transporta veids. Un visbeidzot, eh, samazināt ieņēmumu samazinājumu un nodrošināt izmaksu sakumu. Jo nākotnē, kad būs arī šis nulles emisiju transporta līdzekļi, ko mēs dzirdām, kas parādās arī kā nākotnes stimuls, uh, tomēr viņiem arī būs jāmaksā par tiešajām izmaksām, jo dzelzceļš to dara. Mums arī elektrovilcieni, kas faktiski ir tīri e, no vidas viedokļa, bet viņa alga ir pakļauti nodevām. Un kāpēc mēs nevarētu piemērot šo pašu principu arī sauszemes transportā? Ja vien nepasakām arī, tad, ja vienlaikus elektromobīļi, tad arī elektrovilcieni atbrīvot no nodevām. Paldies! Jā. Ja. Merci beaucoup. Euh. Liels paldies Lokman kungam. Jā, pat uh, jūsu uzstāšanās izraisīja jau deputātu reakciju, un tagad vārds Kalistrātos Dionēlīm, kurš pārstāv Eiropas maksas ceļu infrastruktūras operātoru asociāciju. Jūsu rīcībā septiņas minūtes. Labrīt, paldies priekšsēdētāji. ASEKAP mūsu asociācija pārstāv autoceļus, tiltus un tuneļus pārvaldošos uh, uzņēmumus, mēs nodrošinām apkalpošanu un iekasējam samaksu par infrastruktūras izmantošanu. Mēs pārstāvam vai apvienojam visas Eiropas nacionālās asociācijas, kuras pārvalda maksas autoceļus, tiltus un tuneļus. priekšsēdētāji, mēs dzīvojam de dekarbonizācijas laikmetā. Esam par to vienojušies. Visas planētas uh, valdības ir vienojušās par to, ka ir kaut kas jādara, lai samazinātu CO2 emisijas un lai sabiedrība kļūtu zaļāka un lai arī zaļie mums aplaudētu. Un mums ir jāpiemēro divi principi. Lietotājs maksā par to jau ir uh, Uh, izlēmts un piesārņotājs maksā uh, internalizējot ārējās izmaksas. Ja mēs par to esam vienisprātis, tad ir jāīsteno politika, lai šos principus uh, ieviestu dzīvē. Un jautājums, ko darīt? Tā ir galvenā prioritāte Eiroviņietas direktīvā noteikt maksu par nobrauktiem kilometriem U, tādējādi īstenojot abus principus - lietotājs maksā un piesārņotājs maksā. Tāpat ir iespēja šajā priekšlikumā saglabāt, ja atsevišķas valstis un reģionu to vēlas, tātad sagrab, saglabāt iespēju iekasēt uh, maksu saistībā ar noteiktu laika periodu jeb laika maksu. Bet eh, neatrisināti jautājumi ir šādi. Mums ir jāzina, kāds ir Eiropas Savienības ceļu tīkls. Vai tas ir viss ceļu tīkls, primāro ceļu tīkls, eh, uz ko tad mēs attiecināsim šo jauno režīmu? Un otrkārt, Mums ir jāizvērtē, vai dažās dalību valstīs eh, nepastāv iespēja uh, eh, nolēmt, uh, eh, kuros uh, reģionos viss tas tiks attiecināts arī uz privātām automašīnām, jo šeit situācija ir nedaudz atšķirīga. Uh, jo tās nenodrošina starptautiskos pārvadājumus, arī šeit nav runas par konkurences tiesībām. Katram pilsonim ir jābūt iespēja lietot savu personisko automašīnu. Tāpat ir nepieciešams datu bāzes, lai mēs apliecinātu pilsoņiem, iestādēm dalībvalstīm, kas notiek ar to maksu, kas tiek iekasēta par autoceļu izmantošanu un arī pierādītu, ka mēs nodrošinām augsta līmeņa pakalpojums uz ceļiem. Nākamais priekšlikums lēmums par ETS. Tātad, ko mēs gribam darīt? Elektroniskā ceļu maksu iekasēšanas sistēma, jeb ETS, Briseles žargonam. Šeit jāievēro uh, vairāki principi. Katrā valstī ir jāizvērtē, vai šī sistēma var darboties, vai katrā valstī ir šāda sistēma, kas nodrošina noteikts pakalpojums pilsoņiem. Ja tas tiek izdarīts, tad ir jāskatās uz reģionālo attīstību, balstoties uz situāciju valstī, varam pāriet pie reģioniem, un ja arī tur viss ir kārtībā, tirgus tam ir gatavs, spēlētāji ir sagatavojušies šo spēli spēlēt, tad mēs varam runāt par visu Eiropas ETS. Bet tas būtu jāuzskata par tirgu. Tirgi ir jāregulē, tie neklausa pavēlēm Tālāk, kā, kas tad ir šie spēlētāji tirgū? Tātad uh, pakalpojumu sniedzēji, uh, autoceļu pārvaldītāji un um, tie, kas iekasē maksu. Uh, tātad, lai tiktu nodrošināts, ka par pakalpojumiem uh, tiek maksāta atbilstoša samaksa. Mēs zinām, ka ne visi lietotāji labprāt maksā uh, par ceļu lietošanu tīši vai netieši tas notiek. Tādēļ mums ir nepieciešama arī kontrole un ir jānodrošina, ka ja kāds lietotājs lieto ceļu tīklu, tad viņš attiecīgi arī samaksā. Tas šobrīd līdz vēl nav nodrošināts. Tādēļ ir jautājumi, kas ir jāprecizē. Tāpat ir svarīgi arī atbildēt uz jautājumiem, piemēram, par to, kā tiek pārvaldīti autoceļi, kāds ir, kāda ir uh, maksas sistēma, piemēram, Francijā ir viena sistēma, Francijas dienvidos citur cita. Mums ir nepieciešama vienota Eiropas platforma, lai katrs lietotājs, katrs pilsonis katrs uh, Eiropas parlamenta deputāts, darbinieks no komisijas varētu noskaidrot, kas uh, notiek uh, šajā ceļu tīkla daļā, uh, cik tas maksā un kāpēc. Un tādēļ mums ir šādi priekšlikumi. Pirmkārt, tātad, ko darīt, uh, eiro viņet, un tad ETS. Uh, sistēma, ko darīt, lai panāktu, ka visi spēlē pēc noteikumiem. Paldies! Merci, monsieur Dionelis. Euh, Assis... Paldies! Euh, Dionelis kungam, līdz ar to esam uzklausījuši visus mūsu ekspertus, pateicos viņiem, ka viņi tik precīzi ievēroja uzstāšanās laiku, cerams, ka tāpat rīkosies arī kolēģi deputāti visiem deputātiem ir izdalīta tabula, kurā ir atspoguļots uzstāšanās laiks, tātad visiem viss ir zināms. Tagad mums būs tāds pingpongs. Katrs deputāts varēs uzdot mūsu ekspertiem jautājumus. Un ja atbild uz jautājumu patērē visu deputātam atvēlēto laiku, tad deputātam vairs nebūs iespējas uzdot citus jautājumus. Un tādēļ es lūdzu ekspertiem arī efektīvi izmantot laiku, atbildēt lakoniski uz deputātu uzdotiem jautājumiem un uh, aicinu nenovirzīties no temata un uh, nerunāt pārāk gāri, varbūt būs uh, atkārtoti uh, uzdot tie paši jautājumi, tad jums būs iespējams uh, vēl papildus runāt par šiem jautājumiem, bet ja jūs runāsiet pārāk gari, tad lieksiet iespēju kolēģiem atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Nu, tā vispirms došu iespēju referentē Kristīnei Revlo Dalonai uzdot jautājumu. Četras minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Jūs jau uh, to teicāt, un es pateicos jums par šo skaidram. Tātad šie divi pamatprincipi direktīvā ir uh, piesārņotājs maksā un lietotājs maksā Tas mēs esam secinājuši, ka 80. 99. direktīva nenodrošināja vēlamo efektu, proti netika uh, iegūts pietiekams finansējums ceļu infrastruktūrai un arī netika atbilstoši samazināts piesārņojums. Es gribētu jautāt Efis kundzei EFIS pārstāvim par uh, infrastruktūru, par sistēmām, kas ir atšķirīgas dalību valstīs. Tas nozīmē, ka būs nepieciešama harmonizācija, vai jūs, kundze, nedomājat, ka, ja šie uh, maksas, kas tiek iekasētas, būtu labāk iezīmētas, kādiem mērķiem tās uh, tiek uh, tērētas, tad varbūt tas būtu arī efektīvāk. Krītas kundze komisija to nevēlējās. Dalību valsts tā var lemt, bet mūsu pētījums liecina par to, ka šīs uh, maksas nodevas tiek ieskaitīts dalību valstu uh, vispārējā budžetā, un mēs nevarētu to uzspies dalību valstīm. Otrs jautājums Lebeda kungam no Ierū. Jūs vēlaties, lai diferencēta būtu attieksme pret satiksmes autobusiem, tiem paredzot izņēmumu. Bet vai jūs nedomājat, ka īstenojot principu patērētājs maksā un piesārņotājs maksā būtu tāds, ka uh, nodevas tiktu attiecināts uz visiem transporta līdzekļiem, un, protams, šīs, šeit būtu modulācijas atkarībā no piesārņojuma, ko rada šie transporta līdzekļi un transporta līdzekļu veida, bet tā jau tas tiek darīts dažādas valstīs šobrīd, bet to vajadzētu ieviest visur. Paldies! Par šo jautājumu, jā, šis jautājums ir saistīts ar politisko gribu, kā jau es to norādīju, nesen saņēmām uh, komisijas priekšlikumu par tirgus noteikumu pārskatīšanu attiecībā arī uz autobusiem. Un ja pieauga aut satiksmes autobusu izmantošanas īpatsvars, tad uh, rezultāts ir pozitīvs vides jomā. Es atvainojos, uh, tas nebija mans jautājums vēlos lai jūs atbildat uz jautājumu, ka sistēma būtu droši vien daudz uh, pieņemamāka, ja šīs nodevas attiektos uz uh, visiem transporta līdzekļiem, vieglajām automašīnām, pat motocikliem, kas šobrīd nav iekļauti. Un šādā sistēmā, un, protams, uh, uh modulējot šīs nodevas attiecībā no transporta līdzekļu veida un izmantošanas veida, ka tad uh, būtu daudz pieņemamāk šī nodeva. Mēs varam, protams, runāt par infrastruktūras nodevu, bet runājot par ārējām uh, izmaksām, es domāju, ka mums ir jādod uh, e, prioritāti noteiktiem transporta veidiem un jāparādz uh, izņēmumu. At, referents kundze, runājot par ārējām izmaksām, tas ir saistīts ar piesārņojumu un satiksmes autobusu šobrīd nav tīri transporta līdzekļi. Ko jūs atbildat? E, nu, es neatzīstu arī, ka tie būtu tīri transporta līdzekļi, bet rēķinotu uz pārvadāto pasažieru skaitu. Uh, Tas, protams, ir eh, sarežģīts aprēķins, bet jāatzīst, ka šobrīd eh, tas ir visilgtspējīgākais transporta veids Eiropas pilsoņu skatījumā. Paldies! Tagad jautājums otra, iespēju uzdot eh, jautājumu otram referentam Salvīni kungam. Vai arī uzstāsies, ne, Salvīni kungs pats uzstāsies, nevis. Uh, Vandekamp kungs. Paldies, pāris jautājumi Benedetto kungam un Dionēlis kungam. Man prieks. Es runāju šeit par maksas uh, sistēmu Es eh, tiek teikts, ka tehniskie standarti nevar būt vienkārši pielikums. Es, eh, tāda ir padomas un parlamenta nostājas, ceru, ka komisija arī tam piekritīs. Runājot par standārtiem, šeit ir uh, frekvenču spektrs. Uh, ceļa nodevu sistēmām, autonomās braukšanas sistēmām, un mums bija arī ļoti interesanti vizīt ASV par autonomām braukšanas sistēmām. Komisija ierosina Eh, noteikti frekvences 5 līdz 8, 5 līdz 9, kas attiecas arī uz autonomās braukšanas sistēmām. Un vai šīs abas frekvenču, šie frekvenču spektri var eh, līdzās pastāvēt? Un kādas ir izmaksas? Atbilde. Vai Mums šobrīd ir 5-8 sistēma, tā ir satelīts sistēma, un mums var būt papildu frekvenču spektrs. Operatoriem izmaksas, eh, lai varētu izmantot šādu tehnoloģiju. Nu, ideja, es gan gribētu piebilst, ja tiek izmantotas abas sistēmas, tad varētu būt interference, un tas varētu ietekmēt arī precizitāti. Ab, abi šie spektri var uh, radīt interferenci. Savienīkungs, es to saku Šobrīd eh, pa šiem abiem frekvenču spektriem ir eh, grūti mainīt eh, pārraides sistēmu autonomās braukšanas sistēmām un vai grūti izspriest, vai tehniski iemeslu dēļ viss ir izmanto, ieviešams attiecībā uz 529 sistēmu. Jūs runājāt par satelīta sistēmu, mēs runājam par hipotēzi, ka varētu apvienot divas sistēmas pārejas laikā. Vai eh, tomēr nākotnē mēs varam iedomāties tādu situāciju, ka abi modeļi pastāv vienlaikus? Benedeto kungs, es domāju, ka līdz pastāviešana būtu sarežģīta un dārga. Un runāt par autonomām braukšanas sistēmām, tad būtu izmantotas mobilas simkartes. Un tas varētu tikt izmantots 5-9 frekvenci ietvaros, eh, izmantojot satelītu sistēmas. Es piekrītu komisijas priekšlikuma sastajam pantam par īstenošanu, par kontrolas procedūrām, bet ir grūti saprast, kurš būs atbildīgs par to Vai jūs domājat, ka operatori un koncesijas varēs to darīt, vai šeit neradīsies nopietnas papildu izmaksas? Priekšsēdētājs saka, atbildiet ļoti, ļoti lakoniski. Uh, šī īstenošana vai kontrol, īstenošanas kontrole uh, ir svarīga. Nekas nevar atbilstoši darboties uh, nodevu sistēmā, ja kontroles nav Un šeit ir trīs spēlētāji. Lietotājs, kurš izmanto infrastruktūru, bet šim e, lietotājam nav noslēgts līgums ar infrastruktūru. Viņam ir līgums ar e, pakalpojumu sniedzēju. Un mēs uzskatām, ka jaunajā EETS lēmumā uh, šiem trim elementiem ir jābūt apvienotiem lietotājiem, pakalpojums nedzējām un maksas iekasētājiem. Es atvainojos, deputāti nedaudz krāpjas, uzdod pārāk garus jautājumus, pārsniedz četras minūtes, beigās cietēji būs viss. Tagad uh, Klūnas kundzei vārds. Yep, thank you, Chairman, and I'd like... Paldies priekšsēdētāji Tauca kungam jautājums. Ko jūs domājat par uh, ceļu nodevu iezīmēšanu transportam kopumā, kā to minēja arī Lebetes kungs? Tauta kungam jautājums, lūk. Nu, tev nē. Nu, faktiski mēs domājam, ka līdzekļu iezīmēšana nav īpaši laba doma. Mūsuprāt, valdībai būtu jābūt brīvai lemt, kā naudas līdzekļi tērējami. Uh, Varbūt, ka slimnīcām vai skolām vairāk ir nepieciešama līdzekļa nekā jaunā ceļu būvēja, tā kā mūsuprāt līdzekļu iezīmēšana nav pārāk laba ideja. Paldies! Ko jūs domājat par to, ka autobusi tikt atbrīvoti no ceļu maksām, vai tur ir kāda vērtība pievienotā? Atbilde. Es piekristu tam, ka autobusi spēlē būtisku lomu transporta sistēmās, bet tāpat gribu teikt, ka mums ir jānodrošina tāda sistēma, kur visi transporta līdzekļi maksā ceļu nodevas, arī autobusi. Lebedz kungam pāris jautājumi tālāk. Izmaksas jūs minējāt tā, kravas auto lietotājiem, tad jāmaksā vairāk. Kā ar komisijas priekšlikumu samazināt nodevas transporta līdzekļiem? līdztekus ceļu maksu priekšlikumam, vai par to jums ir kāds viedoklis, vai tas būtu dzīvotspējīgs priekšlikums? Atbilde. Nu, mēs to vērtējam atzinīgi, ja tas tik tiešām var nodrošināt ienākumu neutralitāti kopējā sistēmā. Paldies. Vēl jautājums par zemu izmaksu transporta līdzekļiem, ka tādi būtu iekļaujami un kā ar to, ka pārobežu nolūkos Centrāla Eiropā, piemēram, kur ir liela pārobežu satiksme, varbūt to varētu ierobežot ar kaut kādu distanci, kas veikta ārvalstīs. Nu, lūk, kāda ir jūsu nostāja par zemu izmaksu transporta līdzekļiem? Tādu tiek izmantot arvien vairāk. Jūs mījat, jūs eh, domājat vieglos transporta līdzekļus, jā? Ja? Jā, to es domāju, es atvainojos. Nu, lūk, ja mēs varam parādīt, demonstrēt to, ka šādu transporta līdzekļu izmantošana pārobežu eh, transporta darbībās eh, sāk raisīt bažas, nu, tad to vajadzētu spēt kaut kā regulēt. Vai viņiem būtu jāmaksā eiro viņetes ietveros, nu, uh, tad ir svarīgi saprast, eh, kādas ir izmaksu pārklājums šodien, vai šādi transporta līdzekļi jau tagad maksā pietiekami daudz vai nē, un tad lēmums jābalst uz šiem faktiem. Toda kungs, man vēl jums ir jautājums par eh, vieglajiem transporta līdzekļiem. Vai jūsuprāt eh, ir iespējas, varbūt nacionālā līmenī noteikt izņēmumus, ja nav pārobežu satiksmes? Jāsaka, manuprāt, pārobežu satiksmes jautājums nav tik būtisks. Ir vairākas Eiropas Savienības regulas, kas uh, dod priekšrocības vieglajiem kravas transporta līdzekļiem. Tā kā ir jau veidots uh, nu, tāds negluži objektīvs Eiropas Savienības tiesību ietvers. Tā kā es domāju, ka varētu arī nodrošināt nepieciešamo līdzsvaru starp viegliem un smagajiem kravas transporta līdzekļiem. Nu, no šāda skatu punkta es ietvertu vieglos kravas transporta līdzekļus nodevas sistēmā. Un vēl jautājums Lokmana kungam pēdējais. Jūs teicāt, ka vajadzētu uz visiem kalniem ceļiem iemaksāt maksu balstoties uz nobrauktiem kilometriem. Vai jūs, prātam, nebūtu nesamērīgi ietekmi uz mazajām valstīm, kam nav pārmērīgi daudz infrastruktūras, un vai tas neietekmētu nelabvēlīgiem VU? Atbilde Nu, es nedomāju. Ja es salīdzinu ar to, kas notiek dzelzceļā, nu, tad arī mums ir valstis ar mazu dzelzceļu tīklu. Nu, un vienalga, eh, viņi maksā par visiem pakalpojumiem, tā skaitā pēdējo jūdzi, nu, un tas ietekmē arī mazākus uzņēmumus, tā kā es nedomāju, ka te būtu kaut kāda negatīva ekonomiskā ietekme. Uh, Paldies Klūnas kundzei. Nu, lūk, tieši šā ir eh, jārīkojas. Tika uzdots daudz jautājumu, raiti, eh, nu, ieguvāt arī daudz informācijas. Un liels paldies arī atbildētājiem par kodolīgām atbildēm. Nu, līdz ar to arī var eh, uzdot daudz vairāk jautājumu. Vande Kampa kungs, trīs minūtes. Paldies, priekšsētātāji. Man ir divi jautājumi. Viens jautājums diviem cilvēkiem. Pirmkārt, Benedeto kungam jautājums. Man nav skaidrs, ko tieši jūs gribat. Vai jūs gribat vienu sistēmu dažādiem operatoriem, vai gribat dažādas sistēmas dažādiem operatoriem? Un tas pats jautājums arī Dionelis kungam. Lūk, viena sistēma ar dažādiem operatoriem vai atšķirīgas sistēmas dažādiem operatoriem. Atbilde. Es domāju, ka standartizācija būtu noderīga. Es gribētu vienu sistēmu, kuru vairākie operatori izmanto vienu un to pašu sistēmu. Vienai sistēmai nav nevainas, bet tai ir jābūt uh, darboties spējīgai un sadarbspējīgai. Paldies! Tālāk man ir jautājums Benedeto kungam kāda ir saikne starp uh, ceļu nodevu iekastēšanas sistēmām un vietējiem tahogrāfiem. Šobrīd nav tiešas uh, saiknes vai korelācijas. Iespējams, ka nākotnē būs uh, konverģences starp uh, iekasēšanas sistēmām un tahogrāfiem, netik daudz attiecībā uz uh, ceļu maksu iekasēšanu, bet gan pievienotās vērtības pakalpojumiem, ko varētu piedāvāt. Kalca kungam jautājums tālāk. Šķiet, ka diskusijas padomē pretstatot suverenitāti Eiropas Savienības vēlmēm Nu, liek domāt, vai mēs varētu izveidot vienu sistēmu, un tad eh, varbūt valstīm varētu būt kaut kādi izņēmumi, piemēram, pasažieru transporta līdzekļiem, nu, piemēram, Nīderlanda iz, izlemtu to nepiemērot atbildi. Tik tiešām tiek runāts par suverenitātes aspektu, bet, manuprāt, tas nav tik sarežģīti Eiropas līmenī. Ir jāizvairās no diskriminējošām sistēmām. Tāda, ne, tāda nedrīkst būt vienotajā tirgu, un dalībvalsts var izvēlēties, vai kam tās piema, piemēro ceļu nodevas, nebalstoties uz eiro viņiet, bet, piemēram, uz nobrauktiem kilometriem, vai arī varbūt neveidot vispār šādu sistēmu. Paldies Vandekampa kungam. Ertuga kungs divas minūtes. Eh, herzlichen Dank. Labrīt, paldies. Vēlos uzreiz arī norādīt, ka 50, 75% Atriebums nulles emisijas automobīļiem ir ļoti laba ideja, un tā arī tas jāsaglabā. Un mēs arī uzskatām, ka līdzekļu iezīmēšana ir apsveicama ideja. Tāds kungs. Protams, tas būtu ļoti labi, ja visas valdības varētu arī investēt naudu slimnīcās un bērndārsos, bet viņi to nedara. Un līdz to iezīmēšana tieši ir labs risinājums, lai nonāktu šī nauda atkal infrastruktūras investīcijās. Un par jautājumu. Manuprāt, lielākā problēma Eiropas Savienībā ir šāda. Mums trūkst salīdzinājums. Ko īsti nozīmē izmaksas dažādos modusos, ja transporta veidos? Un šeit arī prezentācijas tas katrai reiz atspoguļojās. Tad es vēlos tieši arī uzdot tikai vienu jautājumu, vairāk laika man nebūs. Lebedz kungs, no AJU jūs norādījāt, ka, ka lielās kravu pārvadātāju automobīļu, kravas auto, nosēdz par 130% savas izmaksas, bet faktiski otrs prezentācija teica, ka par 30% tikai tiek nosegts izmaksas. Kas tad īsti ir? Lūdzu atbildiet ātrāk. Manuprāt, atsauces punkts ir atšķirīgs. Es ļoti skaidri teicu, ka mūsu atsauces punkts ir pašreizējais Eiroviņets ietvers ceļi, uz ko attiecas pašreizējais ietvars un ārējās izmaksas, kas ir ietvertas. Mēs tālāk par to neejam. Lūk, pamats ir atšķirīgs, jā, bet man liekas, ka tāds kungs arī gribētu atbildēt. Pavisam īsi, manuprāt, ir vērts detalizētāk paskatīt tos pētījumus, par ko runāja gan IFU, gan IRU, jo metodikā ir izdarītas eh, izvēles, kas ir būtiski ietekmējušas rezultātus. Uh, nu, kas aicinātu iepazīties sīkāk ar to. Nu, tā tad būtu vērts harmonizēt izmantotās metodes, un tas ir komisijas pienākums šķiet. Nu, paldies! Merci. Paldies Ertuga kungam, Fosteras kundze, trīs minūtes ar pusi. Lūdzu! Paldies! Toda kungam jautājums. Nu, vai jūs man nepiekristu, ka būtu loģiski, ja mēs vēlamies eh, panākt, ka cilvēki automobīļus vairs neizmanto, nu, tad jānodrošina labs sabiedriskais transports, to starp autobusi. Nu, un es nevaru saprast nekādi, kāpēc tad autobusi kuri pārved ārkārtīgi daudz cilvēku, būtu jāskata līdzvērtīgi citiem transporta līdzekļiem un jāsoda, ja mēs gribam atbrīvoties no automašīnām uz ceļa. Lūk, par to es gribētu dzirdēt jūsu komentāru, jo mēs gribam vairot sabiedriskā transporta izmantošanu. Es teiktu, ka autobusu jautājums ir plašāks nekā ceļa maksas. No vienas puses ir piedāvājums liberalizēt autobusu uh, transportu, un no otras puses ir priešakums um, kā arī autobusiem jāmaksā minimālas nodevas. Es domāju, ka kombinācija būtu jēgprāts risinājums. Nu, bet tas rezultāts tad būtu tāds, ja mēs eh, iekasējam nodevas no autobusiem, nu, tad lietotājs seks zināmu daļu no tām, un, nu, tā galvenā ideja sabiedriskajam transportam jau ir mazināt automobīļu izmantošanu. Nu, varbūt tad atbrīvojumi bērniem un vecāka gadagājuma cilvēkiem vismaz. Viņi varētu nepirkt biļeti. Tad tu vajadzētu vismaz ņemt vērā. Nu, varat arī neatbildēt. Un tagad ķeros pie Lokmana kunga. Man ārkārtīgi patīk dzelzceļš. Man liekas, ka visiem patīk dzelzceļš. Bet eh, kāpēc jūs esat tik nēdīgi noskaņoti pret eh, kravu pārvadātājiem? Nu, lielākajā daļā dalībvalstu nav iespējams uz katru pilsētu un ciemu aizvilkt dzelzceļu. Ir skaidrs, ka mēs esam atkarīgi no kravu pārvadātājiem, un, protams, ka viņiem ir jāmaksā par radīto piesārņojumu, bet tās ir divas dažādas lietas. Dzelzceļus parasti subsidē no nodokļu maksātāju līdzekļiem, jebkurā gadījumā savukārt kravu pārvadātāji tas lielākoties ir privāts bizness. Nu, man bažas ir tādas, ka, ja mēs liekam pārmērīgs nodevs uz uh, smagajiem transporta līdzekļiem, nu, tad mēs sadārcinam preču pārvadājumus, un atkal patērētāji gal galā par to maksās. Nu, un vēl gribu vērsties arī pie jūsu kolēģa, kurš pārstāv kravu pārvadātājus. Atbilde. Ja mēs runājam par subsidijām, subsidēta tiek infrastruktūra. Komentāri bez mikrofona. Lūk, es runāju par to, ko jūs minējāt. Nē, es atvainojos. Ir milzīga atšķirība starp to, kā darbojas dzelzceļi un kā darbojas kravu pārvadātāji, kam ir pāris uh, kravas auto, kas pārvadā preces. Es, nu, mums nav te jā, jāiedzinās. Man kurš vienkārši ziņkāri, kāpēc jūs šādu pieeju esat izvēlējušies. Atbilde. Nu, svarīgs ir nošķīrums starp to, kā tiek subsidēta infrastruktūra kas ir piemērojami gan ceļiem, gan dzelzceļam, nu, un arī uzņēmumi, kas darbojas dzel, uz dzelzceļu un ceļos, nu, nav īsti salīdzināmi. Dzelzceļu kravu pārvadājumiem subsīdiju nav. Dzelzceļu kravu pārvadātāji arī maksā par eh, veikto distanci. Nu, tad ir jādomā par eh, līdzvērtīgiem nosacījumiem. Ja runājat par uh, ceļu pārvadātāju sankcionēšanu, nu tad jāsaka, ka dzelzceļa kravu pārvadātāji arī cieši no viņu nozares nodevām. Priekšādātājs, labi, labi. Paldies Fosteras kundzei. Paldies Lokmana kungam. Trīs ar pus minūtes arī man. Man ir jautājums Toca kungam. Vai jūsuprāt ir vienkārši, un ja jā, tad kā varētu to izdarīt? Kā varētu identificēt un uh, kvantificēt, uh, piemēram, tādus faktorus kā trokšņi un sastrēgumi? Atbilde. Jā, es nedomāju, ka tas ir viegli, bet tas ir izdarāms. Komisija arī jau strādā pie ārējo izmaksu rokas grāmatas. Uh, nu, tās ir jau tādas senas tradīcijas. Es domāju, ka tas viss ir izdarāms. Labi, bet nu tā kā tieši jūs nezināt, jā? Ja? Nu labi. Jautājums Lebedes kungam. Kā varētu izvairīties? Nu, protams, ir Eiroviņieces priekšlikums, kur ir piedāvāts uh, palielināt maksas, tas, protams, tāds vēl apstrīdams jautājums. Lūk, kā izdarīt to, ka šī te maksu, uh, šis maksu pieaugums būtiski neietekmē uzņēmumu ieņēmumus? Atbilde. Nu, dažādās eiroviņas eh, maksas ir parādījušas, eh, ka parasti um, izmaksas gal galā tiek pārnestas uz eh, gala patērētāju. Un, ja mēs skatāmies uz dažādo transporta veidu konkurenci, nu, tad ir skaidrs, ka šīs izmaksas pārstrā tiek nodotas galu patērētājiem. Tātad tas neietekmē uzņēmumu ieņēmumus, bet vairāk gan galu patērētāju, tā jūs sakat, ja? Tiem uzņēmumiem, kas var to atļauties, jā. Nu, tiem, kam paveicies mazāk, tas, protams, var ietekmēt pašu uzņēmumu ieņēmumus un finanšu situāciju. Labi, tālāk jautājums Dionelis un Benedeto kungiem varat atbildēt pēc kārtas. Vai jūs eh, dotu priekšroku sadarbspējai un sistēmu vienkāršumam, eh, vai arī atvērtāji konkurencei, eh, vai arī šie abi aspekti ir pilnībā savienojami, un ja tā, tad kā? Atbildi, jā, tie ir savienojami. Uh, saka Dionelis kungs. Varbūt eh, sadarbspējīga sistēma un konkurence, tas ir tas, ko mēs vēlētos redzēt. Bet tā eh, pašā laikā jums ir jāzina, ka te ir divi spēlētāji - ceļi un pakalpojums sniedzēji, un tā ir tā sarežģītā lieta. Mm, totalmente d'accordo, credo siano comp. Pilnībā piekrītu. Abi ir savietojami. Protams, ka mums ir jāpatur prātā, ir tās, ka dažādās, ir dažādas puses pakalpojums sniedzēji, uzturētāji, operatori, ir jābūt skaidrām lomām. Nu, un vēl arī par saikni starp eh, infrastruktūras operatoriem un uzņēmumiem, kas iekasē maksu. Nu, tā arī tad sanāk ir konkurence. Dal punto di vista di un service provider è Protams, ka ir svarīgi, lai pakalpojumu sniedzēji varētu iekasēt maksu un uh, tam ir zināma ietekme uz gala lietotāju. Tālāk nākamajai runātājai laiks trīs minūtes. Kilonen kundze. On va la mettre en réserve, madame Kilonen, peut-être, si elle vient tout à l'heure. Šķiet, ka viņš šobrīd nav klāt pārējiem. Uh, Pie Krāmera kunga trīs minūtes. Man būtu jautājums eh, Levidam kungam, ja jūs autobusiem nepiemērojat ceļu nodevu, tad arī jūs esat par to, ka dzelzceļam atbrīvojam no dažā veida nodevām, vai jūs ar vienu turpināsiet kropļot konkurenci? I think this debate goes Man šķiet, ka šīs diskusijas ir tālāk nekā infrastruktūra maksas. Tad ir jādomā par degvielas nodokļiem, par enerģijas ražošanu, par automobīļu nodokļiem, par visu kopējo nodokļu ietveru, lai šādus lēmumus pieņemtu. Kritskundze, Vācija tikai 53 miljoni, e, ko iekosam nodevās, bet 77 miljardi. E, ja tiek gadus īstenībā tiek tērēti dažādi investīcijām tieši ceļos. Un faktiski kopējais izmaksas būtu par 220 miljardi. Kā jūs tad nonākat pēc saviem aprēķiniem? Pētījums tika veikts tevtā, un tur nav ārējās izmaksas ietvertas, jo tas ir pārāk neskaidri aprēķināms un daļai internalizēts. Tad, kungs, visiem ir noteikumi, arī elektrovilcieni un elektroautomobīļi ja viņiem atbrīvojums, tad arī tas būtu elektrovilcieniem? Jo 50% no dzelzceļa tīkliem Eiropā jau ir elektrificēti. Tas būtu konkrēts un labs piemērs. Vai esat arī gatavi attīstīt godīgu konkurenci? Nu, kravas pārvadājuma sektorā ir īpaša problēma ar CO2 emisijām. Uh, Šobrīd mums faktiski nav nulles emisiju kravas transporta līdzekļu tirgū. Es domāju, ka to ir jāstimulē un ir tāds vienots eh, tirgus signāls šai ziņā jāsūta, lai uzņēmums sāktu investēt nulles emisijas kravas transporta līdzekļos. Tad, kad būs zināma daļa šādu transporta līdzekļu, tad arī varēsim par to domāt. Lakmankungs, ja iezīmēšana tikai sauszemes transportam, bet šī pārcelšanās uz dzelceļu, kas vispārējais mērķis, Vai tas, jūsuprāt, to pātrinās vai tieši kavēs? Jo, ja mēs zinām, kā Šveicē līdzīgi, faktiski tas nenoved pie tā, ka dzelzceļš iegūtu papildus pārdāmas. Par labu iezīmēšanai infrastruktūrai, bet neatbalstu iezīmēšanu balsoties uz piesārņotājs maksā principu. Libida un Frok. Vēl Lebedes kungam un Krīt kungam Krits kundzei. Spānija ir tā, ka Eiropas nauda tiek uzbūvēta automaģistrāls, kuras faktiski nemaz nav neizmanto, jo ir ļoti liels ceļu nodevs. Un uz mazajiem ceļiem ar vienu milzīgu sastrēgumu. Vai jūs esat gatavi tomēr skatīt, kāda ir Šveicis? Piemērs, kā tiek iekavēt nodevu pilnīgi par visām ceļiem, lai nebūtu tā, ka pēkšņi viss sāk vairāk pārvietoties par mazākajiem ceļiem. Uh, Un tātad iekļaut pilnīgi viss, gan automaģistrāls, gan mazāks ceļus. Ja tiešām ir šāds risks, ka, ka ja ievieš ceļu nodevas, tad tāt vairāk tieši izmanto mazāks ceļus, nozīmes ceļus. Mēs vēlamies tiešām pateikt. Tas īstenībā nav salīdzināms ar dzelzceļa pārvadājumiem. faktiski asi ieviešot šādas ceļu nodevis, var ļoti pasliktināt situāciju daudziem autopārbraucējiem. Eh, Lundgrēna kungam vārds. C'est Madame Seymour, c'est pas Monsieur Lugren. Nē, Seymours kundze, tomēr. Lūdzu, jums trīs minūtes. Labrīt! Nu, tas vairāk man tāds paziņojums nekā jautājums. Es atzinīgi vērtēju, protams, to, ka atsevišķās dalībvalstīs eh, tiek iekasētas ceļu maksas, bet apvienotajā karalistē Viena no lielākajām sabiedriskajām petīcijām, kas guva vairāk nekā 2 miljonus parakstu, bija pret jebkādām ceļu maksām. Tas bija skaidrs vēstījums par to, kā apvienotā karaliste nevēlas ceļu maksas. Jau tagad ceļu lietotājiem šķiet, ka viņi maksā par daudz, un tam būs būtiski ietekme arī uz loģistikas nozari. Tādējādi tiks sadalīti tie, kuri var atļauties izmantot ceļus, un tie, kuri nevar. Uh, arī autoražotāji ir uh, sajutuši milzīgu spiedienu un veikt izmaiņas, lai radītu drošākus, tīrākus transporta līdzekļus. Savukārt uh, autobraucēji vēl ar vienu tiek uh, sodīti un automašīnu pārdošana sarūk. Ir jādomā par tīrākām, drošākām kravas automašīnām, bet tādas vēl nav pieejamas. Nu, lūk, un kāpēc tad viņus būtu jāsoda, ja kravas pārvadātājiem īsti nav izvēles? Uh, ceļa, ceļa maksas ieņēmumi arī nekādi negarantē to, ka tie tiks izmantoti tikai ceļiem un infrastruktūrai. Nu, lūk, apvienotajā karalistē maksas ceļu ideja tikus vienmēr noraidīta. Es nedomāju, ka šodien piedāvātās idejas dotu kādu labumu mūsu autobraucējiem vai pārvadājumu nozarei. Abi gluži vienkārši maksās vairāk. Vai jums ir kādi jautājumi, ko jūs gribētu uzdot paneļa runātājiem, ne? More, sorry, chairman, was... Atvainojos priekšādātājiem, man kurš vienkārši bija paziņojums, jo, manuprāt, visas šīs te idejas apvienotajā karalistē īsti nederēs. Paldies, Seimūrs kundzei. Erna Tūkundze, trīs minūtes. Merci, monsieur président. Oui, moi, mais... Paldies, priekšsādātāji. Man jautājumi būtu pirmkārt Lebedskungam un Krimas kundzei jo mēs jau vairākas reizes dzirdējām, ka jūs tiešām runājat par subsidiaritātes jautājumu. Un, Lebedz kungs, jūs precīzi komentējāt jautājumu par to būtisko jautājumu, kā tad īsti ir šie ieņēmumi un ko tad īsti nozīmē, vai tas būtu papildus nodoklis. Francijā mēs esam vairākus gadus ieviesuši šo viņeti un nodrošinām arī zinām solidaritāti ar pensionāriem. Um, bet um, šis, šis korelācijas daudz sarežģītāks. Tātad, ja mēs runājam par Eiropas situāciju, kas jau faktiski ir ļoti saurešķīta, mēs saprotam, ka te tiešām ir nodokļu jautājums. Tātad valsts var noteikt, vai ir ceļi par maksu vai bez maksas. Var arī tālāk uh, finansēt vai nu ar caur nodokļu sistēmu, vai arī ieviešot viņets, kāds kārtējais viņets. Nu, ir dažādi veidi finansēšanas avoti. Kā jūs to redzat? Uh, Godīgi, tiešām, jo es saprotu, ka, nu, jūs sakat, e, faktiski tas būtu papildus nodoklis, jūs varat nosaukt to dažādi, bet tas būtu nodoklis. Un kādā veidā to varētu harmonizēt, lai neveidot tādu ekonomisko šoku? Un kādā veidā arī tomēr varētu nepieļaut vēl lielāku sabiedrības noslēņošanas veidošanu? Un kam tas bija jautājums? Lebedes kundzem un Klīnas kundzem. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, kā es, paldies par šo jautājumu. Um, mēs ierosinām tiešām pārskatot Eiroviņetas direktīvu. Atzīt, ka tiešām daļa no ieņēmumiem ir tieši jānovirz saucamas transportām. Tas ir vienīgais veids, kā varam tiešām nodrošināt, lai spētu reaģēt uz tām vajadzībām, kas ir transporta no jomā, un turklāt to veicināt daudz tīrāku un attīstīgu ilgtermiņā. Par subsidētas jautājumu tas ir reāls jautājums. Mēs arī īstenībā jau veicam ļoti padzinātu jaut, um, izpēti, tādu pētījumu. Kopš jau decembra mēs strādājam tieši, lai skatot arī juridisko pamatu, tiesko pamatu. Eiropas uzdevums ir veicināt Eiropas iedzīvotāju iespējas pārvietoties un nodrošināt, ka šī sistēma savstarpēji sadarbojas. Un reizē nodrošināt ar viņu, piemēram, datu aizsardzību. Eiropas Savienības loma. Līdz ar to izveidot šādu ietvaru, lai viss, kas vēlas pārvietots, varētu arī to darīt, un šīs nodevas savukārt būtu atbilstīgas nacionālai situācijai un mērķim. Vēlreiz atgādināšu. Tieši domāt par jūsu priekšlikumu, ka te mēs runājam par tādu ietvaru. Tas ir m, mm, tikai ietvers, bet tā, tālāk, kā to katrs eh, reāli īsteno, nu tas ir kā nodoklī, ja viņš tās ir dalībvalsts atbildībā. Tad mēs runājam šeit par ietvaru. Tālāk Bārkungs. Trīs minūtes. Lūdzu. Paldies priekšsarātājiem. Man būtu šāds jautājums. Lebets kungam. Jūs aicināt ievies ļoti daudz izņēmumus un pat vēl papildus arī aicināt to darīt arī citiem runātājiem. Bet kā tad īsti tas būtu pamatots un taisnīgi? Un kā varētu izvairīties no diskriminācijas, ja katrs atkal sev varētu mm, panākt atbrīvojumu, jeb izņēmumu? Manuprāt, te ir runa par diviem galvenajiem principiem un izņēmums tieši, kas būtu autobusiem – un sastrēguma nodeva. Mēs runājam par tādu daudz vispārīgāku ietvaru, nevis tikai kā atsevišķo nodevu iekasēšanu. Pirmkārt, jūs saprotat, arī maksā kāds arī PVN par degvielu, PVN par automobīli, un šie divi atbrīvojumi, par ko es minēju. Tas ir tāds politisks signāls, ka mēs veicinām tīru transportu veidu un līdz to arī samazinām šeit šīs sastrēguma iespējas. Tāds kungs tālāk. Jūs sacījāt, ka arī šeit būtu jāuzliek nodeva par troksni, ko rada sastrēgumi. Vai jūs uzskatāt, ka kā to varētu tiešām panākt no pašām mm, tā transporta līdzekļu vadītāji vai lietotāji. Par troksni ir tā, ka, nu, faktiski mēs gribam panākt, lai maksā tieši, kas rada šo troksni. Tur ir atšķirība nekā tas ir noteikts Euroklās uh, sistēmā. Un trešais jautājums um, Leonelijas kungam. Jūs runājat par dažādiem slāņiem, līmeņiem. Eiropas līmenis, nacionālais līmenis vai lokālais līmenis, kad uh, var uzlikt, uh, kurā līmenī var uzlikt šīs nodevas privātajiem automobīļiem. Vai jūs varētu vēlreiz nedaudz varbūt precizēt savu ideju? Ne, nu, nu pamatā mēs runājam tātad nodevu par kilometru. Un tas ir vislabākais princips, kā var ieviest, ka maksā, nodrošināt, ka maksā lietotājs un piesaņotājs. Tomēr arī ir iespējas nacionāla līmenī, jo mēs saprotam, ka ir arī cits valsts, kas vēlas kāds sevišķos reģionos, ņemot vērā konkrētus, varbūt sensitīvus elementus. Tomēr noteikti, ka privāti automobīļi ir atbrīvot no šī kilometrāža un var ieviest tādu eiroviņetī tieši par laika e, nogriezni, ko viņi tad izmanto. Tātad tā ir tā, tāda iespēja. Bet tomēr uzskatām, ka tieši distances nodeva, kilometra nodeva ir lauz, daudz labāks veids, kā nu, panākt to, ka maksā piesaņotais un lietotājs. Paldies, Aleksandelovs kundze, divas minūtes. Paldies, priekšsādātā. Mm, man arī būtu daži jautājumi, īpaši Benedeto kundzei. Tas, ko jūs sacījāt par šiem 24 mēnešiem, kas īsti nav reāli, kādēļ jūs tā domājat? Benedeto kungs runāja par iespēju, ka varētu atteikties no 24 mēnešu perioda. kā jūs to redzat un kā varētu tiešām pakāpeniski reģ, ieviest reģionālās institīvas? Ne, nu, nevar jums sniegt atbildi par šo jautājumu, par to, kas skar laiku. Tas būs atkarīgs no tā, cik daudz valstis ir gatavs atzīt šo principu par pakalpojumu sniedzēju. Ja, tas ir viens veids, kā varam nodrošināt tirgu standartizāciju, bet ir grūti pateikt, cik garš laiks būs nepieciešams. 24 mēneši, ko tirgus jau ir pierādījis, ka tas nav reāli ievērojams, un tieši tādēļ jaunais komisijas priekšlikums to aizmirst. Mēs tomēr uh, ticam pakāpeniskai pieejai. Pirmkārt, vienojamies valsts līmenī, tad reģionā un beigās Eiropas līmenī. Ja mēs domājam, ka 24 mēnešu laikā mēs panāktu to, ka visi iesaistītie uh, spēlētāji no Irijas līdz Krētai Nu, reāli dzīve jums pierādīs, ka tas nav iespējams. Tālāk nākamais ir tiešām solis solim pakāpeniski, bez kādiem laika ierobežojumiem to ieviest. Nepaldies. Papildus jautājums. Jūs runājat par nediskriminēšanu attiecību uz EETS um, nodrošinātiem operatoriem. Uh, Kāda ir jūsu pieredze un uz kā jūs varat uh, balstīties šobrīd? Jā, nu šobrīd pamat ir tāda. Ja mēs visi vienojamies un piekrītam, un mēs apstiprinām jaunu priekšlikumu, mums nebūs nepieciešami operatori, pakalpojumu operatori, kuri ļoti labi pārzina konkrētu reģionu. Viņi nebūs tādi tradicionāli EETS pakalpojumu sniedzēji. Pat ja tā mēs viņus sauksim, viņi tomēr darbosies konkrētās nozarēs. Un ar mērķi, protams, pārņemt visu Eiropu. Tas tikai mērķis, bet reāli jau tomēr viņi būs nevis Eiropas, bet reģionālā mēroga spēlētāji. Nu, un tad tikai lēnām, protams, pakāpeniski viņi varēs izaugt līdz Eiropas līmenim. Paldies! Paldies! Tālāk, Kosters kundze. Paldies, priekšsādātāji! Kritas kundzei man vārds jautājums. Manuprāt, jautājums tieši par nodevām un to piemērošanu ir, vai tas tiešām nepārkāp subsidaritātes principu. Vai tiešām ir nepieciešams šo jautājumu risināt Eiropas līmenī, pirms sastrēgumu? Es domāju, ka tas ir drīzāk dalībvalstu jautājums, jo tas ir ar lokālu raksturu ar dažādām vietējām izpausmēm. Paldies par jautājumu! jā, es ne par šo <clears throat> ārējiem faktoriem. Mums arī plašāk pieejamais pētījums, kas jums ir pieejams ārpus zāles. Mēs vienmēr uzskatām, ka tas ir daudz labāks risinājums nekā tikai noteikti kaut kādu nodokli, kas tiek atkal investēts sabiedriskajā transportā. Mēs, mēs uzskatām, ka ir jāmeklē papildus risinājumu un nevis vienkārši papildus iekasēt nodevas un tad reinvestēt sabiedriskajā transportā. Uh, piemēram, ir lielās pilsētas kā Londona, bet pilnīgi arī cits, ja jūs, piemēram, jūs vēlēt vienkārši aizvest bērnus uz skolu Gēteburgā. Mums ir jāskatās pilnīgi citu veidu tālāk ir iznāmi, e, kā mēs organizējam, piemēram, valstī bērnu skolas brīvlaikus, ja, un cits veids, kā varam risināt satrēguma problēmas. Vai jūs man nepiekrist, ka ka faktiski jūs jau minējat šo pati, ka nav pamanīti un nav atzīti atšķirības par to, vai cilvēki dzīvo laukos vai lielpilsētās. Laukos bieži vien cilvēki nevar iztikt bez automobīļa. Un, zinām, mērā, protams, varat izmantot sabiedrisko transportu, bet tas bieži vien ir nepilnīgs. Nemaz dzelzceļš vismazāk. Un šīs situācijas īsti nav atzīts un līdz ar to mēs sanāk sodīt cilvēks laukos. Tie ir lauksaimnieki, faktiski visi, kas no savu būtisku ieguldījumu sabiedrībai. Šajā gadījumā tiešām piekrist, ka daudz to tā redzētu. Jo, mm, nu, maisamniecībām automobīls maksā ļoti daudz, un šis īpatsvars tad tikai pieaugtu maisamniecību izdevumos. nu, nav jau tā, ka cilvēki vienkārši neapzinās, ko viņi dara. Bet vienkārši dažkārt tiešām nav šīs alternatīvas. Un mēs vēlamies, ka lauku cilvēki netiks uz, uz, uztvert kā grēkāši. Lūdzu atbildēt jā vai nē. Tālāk, tad šī paketa kopumā nodrošina to, ka ārvalstu pārvadātāji nepiedzīvo diskrimināciju. Tas ir skaidri noteikts likumos. Vai jūs piekrītat ka šis vienkārši tāds ir tā kā Eiropas risinājums Vācu problēmai, kas nozīmē mm, kopējās izmaksas visā Eiropā. Un tādēļ Vācu komisija pareizi rīkojas pret Vāciju. Tad jā vai nē? Nevar pateikt jā vai nē. Te, protams, darboties nevar tikai skatīt nacionālas schēmas, ja kura nacionālās schēma nedrīkst in, uh, diskriminēt ārvalstu autovadītājus. Paldies! Teļičkas kungam tagad vārds pusotru minūtu, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Kretskunds, vai jūs man piekritīsit, ka sadarbspējas trūkums gan autopārvadātājiem, gan privātajiem un dažāda veida no nu, te sistēmas ir tiešām būtisks? Jā, tas ir problēma, nopietna problēma. Tam ir, protams, mēs skatāmies, ka tas ir uh, problēmas pirmkārt jau dažādi veidi transporta līdzekļiem, kas uh, tiek darbināti dažādos veidos un izmanto dažādas sistēmas. Tātad, lai nodrošinātu sadarbspēju, bez likumdošanas priekšlikumu, neatkarīgi no grozījumiem, kas tiek iekļauti, vai jūs tomēr atzīsit, ka ir vēl papildus cits variants? Un kāds varētu būt šis papildus cits variants? Kā, lai mēs nodrošinātu sadarbspēju? Nenūskaidrs ietvers un nediskriminācijas principu piemērošanu Jau tagad mēs nodrošinām, ka viņas uh, nediskriminē. Tas jau ir skaidri arī um, ir uh, kā princips noteikts. Nu, tas ir, protams, ir nodrošināts tas, ka iezīmēšana ir sarežģīta situācija, un šobrīd uh, līdzinies ietvers laikam nepiekrīt. Vai jūs man piekrīstu? Kas ir nepietiekams līdzfinansējums uh, finansējums vai? nesunāju par sadarbības spēju. Vai mēs bez komisijas priekšlikumam kādreiz šo mērķu vispār sasniegsim, bez komisijas priekšlikuma? Mēs varam izveidot šādus nosacījumus un par to, kā arī sistēma darbojas. Un brīdī, kad tā tiek ieviesta, mēs nodrošinām sadarbspēju nemaz neuzstājot uz nodevas iekasēšanu par katru kilometru. Tālāk, Kilinens kundze, Jums jau bija trīs minūšu izteikšanās. Un tālāk vēl papildus trīs minūtes. Tagad jūs, kad ieradāties, jūs varat izmantot divreiz šīs trīs minūtes. Nē, nu tā notiek. Man bija jābūt intas sanāksmē, jo man bija balsošana. Jā, man būtu tieši arī par šis sadarbspējīgām sistēmām jautājums. Tātad dažādi veidi sistēmas, daltoties uz arī kilometriem, distanci. Kā jūs to saskatāt? Vai tehnoloģiski pārobežu punktos varat rīkoties tā, lai, nu, bet nepiespiestu dalībvalsts tomēr likt mainīt visas līdzinājās maksāšanas sistēmas, lai ieviestu vienoto Eiropas sistēmu? Un otrs jautājums. Nauda, ko mēs varam izmantot Eiropas līmenī, tad, ko mēs iekasējam kā ceļu nodevs, ceļu maksu. Un otrs ir e, cits aspekts par atbūtas vietu izbūvi ceļu statiksmē. Kā jūs to redzat? Labi, jūs ieradāt, bet lūdzu, kam jūs uzdodat šo jautājumu? Kam? Es saprotu, ka jūs nebijāt klāt, bet kam jūs uzdodat šo jautājumu? Es saprotu, pirmais jautājums varētu būt tātad tiem, kas runā par mūsu Benedeto kungs un uh, Dilī kungu. Un otro varētu teikt. Daru tie, kas atbild par ceļiem. Uh, Benedeto kungs, jūs varat sākt? Paldies. Uzskatu, ka drīzāk tas atzīmes par tehnoloģijām, nevis tik daudz par a, likumdošanu sadarbspējas nodrošināšanai. Ir jau arī dažādi veidi klienti, kas uh, izmanto vai no nu Eiroviņets direktīvu, tātad par katru kilometru, uh, tad, tad uzreiz mēs runājam arī par to, ko mēs varam atskaitīt. No satelīta tehnoloģijām mēs varam, protams, nodrošināt visā Eiropā, jo satelīta tehnoloģijas tad nodrošina visā Eiropā iespējamo uh, node uh, maksas iekasēšanu. Dudelis kungs, lūdzu. Tehnoloģija, protams, var piedāvāt visu. Vai nu visu Eiropu aptvērt sadarbspēju, bet nu tad jāņem vērā, ko tas maksā. Un ja šīs izmaksas ir ļoti dārgas, uh, tad, eh, protams, neparādīsies nekāda tirgus spēlētāja un piedāvātāja. Bet ja mēs tagad nodrošināsim jau ar otrās pakāpes sadarbspēju un vēl trešo līmeni, tas jau vēl papildus. Katrā sadarbspēja nozīmē, eh, ka ir papildus izmaksas, un tas jāsaprot. Paldies! Un par eh, atpūtas vietu izbūvi, jeb stāvvietu izbūvi ceļmalās. Te vēl bija arī papildus jautājums. Ja mēs izmantojam maksas ieņēmumus, lai arī izbūvētu atpūtas un stāvvietas to maģistrāļu malās, tas, protams, ir atbalstām ideja. Mēs atbalstām. Okay, merci. On reviendra à vous. Paldies. Jums būs iespēja vēl uzdot papildu jautājumus, Kilonēns kundze. Un tagad Lūnes kundze. Trīs minūtes, Galundas kungs. Ja ir pienācis laiks apstrīdēt ceļu sociālismu un ieviest tirgus ekonomiku uz ceļiem. Tie, kas lieto ceļus, maksā par ceļu uzturēšanu, tie, kas rada piesārņojumu, maksā par nodarīto kaitējumu. Ir jāinternalizē ja ārējās izmaksas saskaņā ar tirgus uh, pamatprincipiem ir jānosaka maksa par nobraukto kilometru smaga kravas automašīnām, jānosaka lieli nodokļi degvielai un ir jāparedz bonus malus sistēma automobīļu iegādes brīdī uh, atkarībā no izmantotās tehnoloģijas. Uh, Tātad šis padomju modelis rada sastrēgumus, piesārņojumu, un mēs varam ieviest jaunu, modernu modeli, kas ir efektīvs un piedāvās zaļās alternatīvas uz ceļiem. Kam jūs adresējat jautājumu? Tiem, kas skeptiski raugās uz tirgus modeļu ieviešanu ceļu pārvaldēm. Jā, acīm redzot, man tas ir adresēts. Pirmais mērķis ir mobilitāte. Mums ir jānodrošina iespēja pārvietoties par pieejamu cenu. Un, ja jūs runājat par nobraukto attālumu, tad ir jābūt pret katru uh, transporta veidu uh, vienādai attieksmē jau tagad automobīļiem ir noteikti augstāki nodokļi, un tad ir jāvienojas, kāds tad ir pieņemamais nodokļu līmenis. Jā, es pilnīgi piekrītu jūs teiktajām, vēl gribu piemetināt, ka mums jābūt piesardzīgiem uh, izlemot, izlemjot par to, kas ir tīrs vai nav tīrs. Nulles emisiju transporta līdzekļi, elektromobīļi tiek uzskatīti par tīriem, bet kā tiek saražota elektrība, ja izmanto simtprocentīgi ogles elektrības ražošanai? Vai tad tā ir tīra elektrība? Man jautājums jums. Otrs jautājums. Zviedrijas valdība šobrīd gatavo priekšlikumu nacionālai maksas sistēmai balstoties nobraukto attālumu. Vai jums ir kādi ieteikumi, kā to ievies Zviedrijā, lai nodrošinātu sadarbspēju nākotnē? Jā. Pirmkārt, jums ir jāizmanto šie divi principi - maksātājs, eh, lietotājs maksā, piesārņotājs maksā. Tā tad jāsad, jāsēdz izmaksas un, un jāieskaita budžetā, pēc tam ir jārunā par ārējām izmaksām, kādu procentu vēlaties nosekt un kam novirzīt ieņēmumus no ārējo izmaksu internalizācijas. Tagad vārds Ajuto kundzei. Div, divas minūtes trīsdesmit. Man ir jautājums tāds kungam. Ja runājam par ceļa maksu, ceļa nodevu, dzirdējām, ka šo naudu uh, nav obligāti jānovirza transporta nozarei, bet ka šo naudu vajadzētu spēt izmantot citām lietām, skolām, slimnīcām un tā tālāk. Patiesībā mēs gluži vienkārši palielinam izmaksas lietotājiem, bet ne jau obligāti šī nauda tiks novirzīta aiz, vidas aizsardzībai. Ja mēs runājam par vidas aizsardzību, vai jūs domājat, ka šādu pieeju šo mērķi var sasniegt? Nākamais jautājums. Kur varētu piemērot uzcenojumu? par finansējumu iezīmēšanu. Zināmā mērā tas ir akadēmisks jautājums, jo vairumā valstu, kur tas ir izdarīts, šī nauda daļai tik novirzīta uz nozari. Tā tas, piemēram, ir Beļģijā, uh, daļa tiek investēta ceļu uzturēšanā, daļa autopārvadājumu nozarei nov, novirzīta, bet, nu, obligāti to nevar noteikt, kā prasīja, par to jau vairāk kārt ir bijušas diskusijas, tas nebūs iespējams. Un otrs jautājums bija kāds, ko jūs domājat par uzcenojumiem, kuru, kad vai vispār. Es atvainojos, nesapratu jūsu jautājumu. Kas tas ir? Je pense que les markups, c'est quand le euh, maggiorazioni, on... quindi i costi di maggiorazione dove conviene applicare par paaugstinātām maksām, kur jūs tās noteikt. Invece volevo, se, se avevo ancora tem no, ho tempo. Vai man vēl ir eh, laiks manā rīcībā? Nē. Benedeto kungs, es gribēju jautāt jums par satelīta tehnoloģiju izmantošanu. Kādēļ tās neievest jau uzreiz, un kādēļ to visu atlikt uz tālāku nākotni? šāda veida pasākumus, eh, domājot par papildu izmaksām. Nu, gluži vienkārši tādēļ, ka šobrīd tas izmaksā dārgi, ja to ievedus, ievieš uzreiz, eh, jo šīs satelīta sistēmas maksā divreiz eh, dārgāk, bet pakāpeniski visas automašīnas tiek aprīkotas ar satelīta ierīcēm, un tas tiks, notiks. Paldies vārds Arnu Tūkundzei. Es pretēji vairumam kolēģu domāju, ka visu struktūru, tā skaitā ceļu infrastruktūru uzlabošana jāuzskata par prioritāti, bet jāievēro subsidiaritātes princips, protams. Rikē kungs, esmu mazāk optimiste nekā jūs, jo izskatās, ka galvenais ir eh, iekasēt ja maksu Mēs nezinām, kā veidā, kādā veidā tas notiks un, un kurš maksās, bet mēs arī nezinām, kur šī nauda paliks. Un es uh, negribētu, lai tas viss notiktu uz nodokļu maksātāju un automobīļu īpašnieku rēķina. Uh, Tālāk gribēju jautāt uh, Dionēlis kungam. Varbūt uh, kaut ko esmu pārpratusi. Jūs teicāt, ka jāizveido L Eiropas sistēmas uh, Uh, elektroniskai maksājumu iekasēšanai, lai zinātu, kas kam ir parādā, un, manuprāt, tas ir staicīts ar uh, nopietnu risku attiecībā uz personas datu aizsardzību. Vai jūs varētu mani nomierināt? Patiesībā es teicu pretējo. Mums ir politisks skatījums bet, ko jūs aprakstījāt, bet ņemot rā, vērā reālo situāciju šobrīd, mums ir jāiet uz priekšu soli pa solim, jāsāk ar maziem reģioniem, lai redzētu, kā šī sadarbspēja eh, darbojas reģionu ietvaros kur var rasties problēmas, tāpat runājot par privātās dzīves aizsardzību. Jāzina, kādi būs tirgus spēlētāji, un pēc tam soli pa solim varam virzīties uz Eiropas līmeni. Mēs, protams, saprotam, ka visi vēlētos tādu visu Eiropas sistēmu, bet šobrīd tas ir pāragri un saistīts ar pārāk daudziem riskiem. Ar no tuguns, jā, es sapratu soli pa solim, bet, nu, tik un tā, lai nonāktu eh, kāpņu augša, augšā, augšgalā, un tik un tā tie riski tad parādīsies. Tagad Vims Vandekamps. Paldies priekšsēdētāji. Viens no svarīgiem jautājumiem ir tāds, kad a, Eiropa būs tam gatava, un es uzdodu jautājumu visiem pieciem ekspertiem, kā jūs vērtējat, kad tas būs iespējams Vispirms vārds eh, Benedeka kungam. Es domāju, ka šis uh, ir jautājums par to, kā saskaņot izmaksas, uh, kas būtu pieņemamas koncesionāriem un uh, lai uh, tas būtu pieņemams lietotājiem, bet nekādu konkrētu termiņu nevar noteikt nu, es atgrieztos pie soli pa solim, ņemot vērā dalību valstu vajadzības un lai tiktu nodrošināta sistēmu sadarbspēja, jo sistēmas tiks ieviest Zviedrijā, Vācijā, tātad jāvirzās soli pa solim, jābūt sadarbspējai, viegli lietojamām sistēmām jābūt jārespektē privātā dzīve. Um Uh, Lebedes kungs, jā, nu šeit ir runa par uh, sadarbību starp uh, maksas iekasētājiem nacionālajā līmenī ETS operatoriem visās jomās. Ja ir nodrošināta godīga konkurence, ja tiek radīti nojaukti šķēršļi tirgū, tad arī tirgus veicinās attīstību un progresu. Nu, es vienmēr varu atbalstīt sadarbspējas principu, kas ir jāīsteno, protams, tā tas ir un jābūt uh, taisnīgām uh, maksām uh, noteiktām, uh, noteiktiem transporta veidiem. Mums kā vidas aizsardzības organizācijai ir pāriet uz to, lai vairāk uh, ārējo izmaksu tikstu internalizēts jau kopš 90. gadā. Katru reizi, kad tika pārskatīta eiro viņete, ir veikti uzlabojumi, bet vēl daudz, kas ir jādara, un arī šis variants vēl nebūs pro, uh, perfekts. Vēl daudz, kas būs jādara. Nākamais runātājs. Nu, skatīsimies, kā mēs darbosimies. Spā Portugāla, Spānija, Francija savā reģionā nodrošinās sadarbspēju, tālāk Bēģija, Itālija, Itālija, Austrija, Bēģija, atkal viens reģions, un tad varbūt Ziemeļa Eiropa. Uh, Nu, kad šie trīs reģioni spēs sadarboties, tad uh, š, nākamais solis būs visas Eiropas uh, sadarba spēja, bet sāksim reģionālā līmenī. Tā. Kad jautā? Jā, es piekrītu tam visam, es to atbalstu, bet kad tas notiks? Nu, vispirms ir uh, jānodrošina reģionāla līmeņa sadarbspēja. Nu jā, bet tas jau turpināsies gadiem ilgi priekšsēdētājs. Nu jā, acīm redzot, mūsu eksperti nezin, kad tas notiks. Tagad vārds Kaputo kungam trīs minūtes. Paldies. Es arī nu, cenšos uzdot jautājumus, kas jau ir uzdoti par sadarbspēju konkrēti Vispirms jautājums Benedeto kungam. Automatizēta numurzīmju nolasīšana ir uh, paredzēta šo tehnoloģiju izmantot autonomā veidā, bet šī tehnoloģija šobrīd tiek izmantot kā papildu pasākums citām tehnoloģijām maks, iekasējot maksu par ceļu lietošanu. Ja tas tiek izmantot, šī tehnoloģija tiek izmantot viena pati, tad rezultāti nav īpaši labi. Uh, Nu, kā jūs eh, domājat par šo sadarbspēju, maksas iekļau, eh, iekasēšanu? Kādas būtu priekšrocības, jo izmantot tikai šo sistēmu, vai arī priekšrocības būtu tad, ja izmantot to kā papildu sistēmu? Benedeto kungs, jā, šī numuru zīmju nolasīšana ir tāds ļoti labs papildinājums citām sistēmām, ja raidītājs uh, nedarbojas pietiekami, jo uh, Tas ir efektīvs 97% gadiem, bet numurzīm nolasīšana nav tikpat efektīva. Varbūt, ka automašīnas ir ļoti tuvu viena otrai, un tad ir grūti nolasīt automašīnu numurzīmes. Ja ir lielāka, lielāka attāluma, nolasīt ir vieglāk, tāpat atmosfēras apstākļi ietekmē šo nolasīšanu. Un uh, varbūt vajadzētu uzlabot raidītāju. Uh, darbības efektivitāti. Tātad jūs uzskatāt, ka šī tehnoloģija būtu izmantojama kopā ar citām tehnoloģijām? Jā, atbildi. Nākamais jautājums Toda kungam. To jau uzdeva arī citi kolēģi. Kā aprēķināt izmaksas? saistībā ar ietekmi uz vidi. Gribu pievērsties vienam konkrētām punktam par eh, caurskatāmību, par eh, patērētāju lietotāju informēšanu. Vai jūs eh, man piekristu, ka ir labāk jāinformē gala lietotāji? Uh, ka ir jāizskaidro, kā tiek noteikti tarifi, kādi faktori tiek ņemti vērā, no, aprēķinot izmaksas. Varbūt, ka tas varētu novest pie radikālām pārmaiņām uh, transporta līdzekļu izmantošanām. Jā, es pilnībā piekrītu eiro klases diferenciācija ir palīdzējusi un ir pieaudzis eiro 6 transporta līdzekļu skaits uz ceļiem. Un mums ir jārūpēs par to, lai šī sistēma būtu pēc, labāk, pēc iespējas labāk saprotama un skaidra. Tagad es pats uzstāšos pusotru minūti. Jautājums Lokman kungam. Ja jūs vēlaties, lai līdzekļi būtu labāk uh, uh iezīmēti, piemēram, ja ir uh, multimodālie transporti, kā jūs paredzat uh, tos uh, ieviest un uh, kādi samēri būtu saprātīgi. Es jau teicu par iezīmēšanu, kas Eh, šis finansējums jānovirza uz to transporta veidu, kas ir radījis izmaksas. Tālāk par uzcenojumiem. Tad šeit situācija būtu atšķirīga, šos uzcenojumus lietotu, eh, lai varētu atbalstīt eh, tīros transporta veidus un princips piesārņotais maksā, tad būtu jāinternalizē attiecībā uz sabiedrību. Un kā jūs domājat, teiksim, par transmodālo sistēmu izmantošanu un līdzekļu novirzīšanu tām? Nu, šeit man, diemžēl, nav nekādu precīzu skaitļu, bet tas būtu jāapsver valstu līmenī. Tātad atbildes nav sakarīgē, kungs, uz šo jautājumu. Tālāk uh, vārds Vimam Vandekampam, kurš ir mantojis trīs minūtes no ETP grupas. Nu, paldies. Nē, es neuzstāšos. Nu, labi, mēs ietaupiem laiku. Tagad vārds atkal Kilonēnas kundzei, kurai trīs minūtes. Lūdzu, jums vēl trīs minūtes. Paldies priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Man īs jautājums kundzei, mūsu ekspertu starpā, kāds būtu risinājums. Jā, būtu jāsāk pilnīgi no nulles izstrādāt šādu maksu iekasēšanas sistēmu. Nu, risinājums būtu tāds pielāgot nacionāliem apstākļiem, nacionālām vajadzībām. Tas ir subsidiaritāts jautājums. Un, manuprāt, āķīgs jautājums. Uh, automobīļu asociācijai ir tas, ka uh, katru gadu šīs uh, sistēmas par to, kas tiek atzīts par tīru eh, transporta līdzekli, tiek pārskatīts, un tie, kas bija uzskatīti par tīriem, pēc pāris gadiem tādi vairs nav, un, protams, mainās pieejamie dati. Uh, un tie, kas bija vistīrākie transporta līdzekļi, vairs tādi nav. Un lietotājiem nu, būtībā ir jāsaprot, vai mums ir jāatzīst, ka nav tāda absolūts kaut kas labs vai absolūts slikts, ir jādomā par izmantošanas veidu. Piemēram, elektromobīļi nav īsti piemēroti tāliem attālumiem un uh, lieliem ātrumiem. Mums ir eh, jādomā arī par to, vai lietotāji pieņem šos noteikumus. Viss ir jāpiemēro apstākļiem. Paldies, Dominika, man ar to arī pietika. Nu, ļoti labi, liels paldies. Tagad vārds Grapinī kundzei divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji. Vēlos dzirdēt lakoniskas atbildes. Jūs runājāt viens otram pretīm. Vieni vēlējās viņets, citi tās uh, gribēja atcelt. Tad uh, bija tādi, kas iestājās par subsidiaritāti, citi bija pret. Es gribētu jautāt, kādi konkrēti priekšlikumi uh, maksu noteikšanai būtu, lai šīs maksas būtu uh, taisnīgas, lai iekasētā nauda nonāktu atpakaļ pie infrastruktūras izbūves. Tālāk, Tots kungs, jūs runājāt par elektromobīļiem, vai jums ir pieejami ietekmes pētījumi, jūs varbūt zināt, ka ir vietas, kur vispār nav nekādas infrastruktūras elektromobīļiem un lauku reģionos tās praktiski nav izmantojami šāda veida automašīnas. Paldies. Krīdas kundze, nu kā padarīt sistēmu taisnīgāku. Nu, es iebilstu pret to, ka kaut kas tiek pasludināts par sliktu, kā, teiksim, viņeķis. Nē, es domāju, ka ir jāsaskaņo viss ar pielietojumu, jābalstās uz reāliem faktiem, kurš, kurš pielietojums katrā gadījumā ir tas tīrākais, un situācija var arī mainīties nākotnē. Tas pats sakāms par elektromobīļiem un jādomā par nacionālā tirgus uh, prasībām. Toda kungs par elektromobīļiem. Es gribēju teikt, ja jūs braucat ar elektromobīli, tad tā eksploatācija ir lētāka nekā, uh, ja degviela ir dīzels vai uh, vai uh, benzīns, un uh, līdz ar to nākotnē šis pielietojums paplašināsies. Grapinīkundze, pavisam cits jautājums. Jūs ierosināt naudu novirzīt investīcijām. Man šķiet, ka tāda kungs tā teica, kāds ir risinājums. Es runāju par nodevām. Tāda kungs, nu dalību valstīm būs atšķirīgas prioritātes. Ja jums ir miljārdiem ienākumu no uh, ceļu izmantošanas, jūs varat iz investēt vai nu darbā spēku izmaksu samazināšanā vai infrastruktūras izbūvē, bet katrā gadījumā šis jā, lēmums jāpieņem ir valstī. Paldies, tagad Liberācka kungs pēdējais uzdod jautājumu. Paldies. Mani tiešām ļoti, nu, iespaidoja Lakvīda kundzes teiktais, ja es pareizi sapratu, ko nozīmē šis komisijas dokuments. Tur ir teikts, ka mums ir jāuzliek papildus sloks pilsoņiem uzņēmumiem, tātad Tāpat laikā komisija neinteresē, kas notiek ar iekasēto naudu. Katra valsts var darīt, ko grib, vai tā es esmu pareizi sapratis? Jā, Kaut arī es neminēju uzņēmumus, es runāju tikai par pilsoņiem. Ja tas ir milzīgs sloks pilsoņiem, teiks, uh, uh, kādā federālā zemē Vācijā ir aprēķināts, ka izmaksas būs 10,8 centi par kilometru, kaut gan šobrīd šīs izmaksas ir atšķirīgas. Paldies, tā tad tas nozīmē, ka mums ļoti uzmanīgi ir jāizvērtē šī pakotne. Tālāk jautājums Benedeto kungam. Vai šī uh, ceļu nodevu sistēma var būt interesanta? Briselē no pusseptiņiem līdz deviņiem varētu būt šīs uh, maksas trīsreiz augstākas un pēc tam varētu kļūt uh, daudz zemākas citās, uh, citā laikā. Vai varat iedomāties tādu sistēmu? Nu, ir uh, gūta pieredze visā pasaulē šai jomā, un mēs kā pakalpojumu sniedzēji esam gatavi uh, arī noskaidrot, kur risinājumi ir tie labākie. Jā, un vēl trešais jautājums Benedeto kungam. Jūs atzināt, ka jūs esat tie, kas šo naudu iekasē, šo maksu iekasē. Klientiem ir jāmaksā, un tad tas viss veido tirgu, kurā jūs darbojaties. È un po' più complicato di così, nel senso. Jā, nu, mēs iekasējām samaksu no klientiem, kuri ir parādā koncesionāriem. Mēs tāpat uzņēmamies kredītrisku, eh, kas pastāv tirgu, bet at, attiecībās ar uh, autopārvādātājiem mēs mazinām šo risku un mums ir dažādi nolīgumi ar uh, koncesionāriem un mēs ieskaitām naudu tur, kur tā ir jāieskaita. Paldies! Mēs uzklausījām deputātu jautājumus un atbildes uz tiem, un tagad es došu vārdu DigiMove pārstāvei. Eh, kas varētu mūsu izteikt komentārus trīs minūšu laikā. Paldies priekšēdētāji un labdien visiem! Pirmkārt, man ir radies tāds eh, diezgan pozitīvs iespējas, ja runa ir par šodien dzirdēto, gan par, par ceļu maksām. Es domāju, ka Daudz jau piekrītam, ka Eiroviņietas direktīva un ceļu maksas ir būtisks instruments un iniciatīva, jo īpaši, lai mazinātu CO2 emisijas, un tas ir spēcīgs instruments klimata pārmaiņu apkarošanai. Par uh, sādarbspēju starp dažādajām sistēmām, tā sauktā ETS, mēs esam dzirdējuši nozares paustās bažas. Uh, par to, ka ir nepieciešami skaidri noteikumi par iekasēšanu, par eh, pakalpojumu sniedzēju certifikāciju, eh, par standartizācijas nepieciešamību. Trīs lietas pavisam īsi. Atteikšanās no viņietas pakāpeniski. Nu, es domāju, mēs te visi esam vienisprātis. Daudz jau arī to atbalstīja jo īpaši ECR un TNI pārstāvji. Nu, nav jau nekāds noslēpums, ka pirmajās diskusijās ar dalību valstīm uh, dalībvalsts ir diezgan rezervēti noskaņotas. Viņas vēlas saglabāt izvēli starp viņieti un ceļu maksām. Pat tās, kuru teritorijā šāda sistēma nav. Nu, tā kā būtu būtiski parlamentam virzīt šo principu sarunās. Otrs jautājums - autobusi. Es pieņemu zināšanai izskanējušās bažas. Uh, Manuprāt, Eirovīņietas direktīvas ziņotājs nāca klējā ļoti skaidriem apgalvojumiem. Autobusi izmanto infrastruktūru, un tāpēc, ka tie izmanto infrastruktūru, nav nekāda iemesla viņus atbrīvot. Jo autobusi tomēr nodara kaitējumu infrastruktūrai, kā jebkuri smagie transporta līdzekļi. Vai komisija ir pret autobusu? autobusiem absolūti nē, tā ir daļa no sabiedriskā transporta, un to mēs atbalstām. 8. novembrī pieņemtā otrā mobilitātes pakotne piedāvā atvērt tirgu autobusiem, lai nodrošinātu lielākas iespējas šai nozarē. Bet tas nenozīmē, ka autobusi būtu jāatbrīvo no ceļa maksas maksāšanas. Un pēdējā lieta - ieņēmumu sadale Tas ir ārkārtīgi delikāts jautājums, bet, kā jūs varat iedomāties, arī dalību valstīm tas tā ir. Tas ir būtisks princips, lai lietotāji pieņemtu maksu par ceļu lietošanu. Mēs esam piedāvājuši obligātu ceļu maksu ieņēmumu piešķiršanu transporta nozarei, bet eh, dalībvalsts to nav atbalstījuši, tāpēc Eiroviņas direktīvā tā ir tikai rekomendācija. Mūsu priekšlikumā mēs esam izvēlējušies vidusceļu. Uzliekot par pienākumu nodrošināt caurskatāmību eh, ieņēmumu jautājumos eh, ar ziņošanas starpniecību, bet, nu, tas būs tāds delikāts jautājums arī dalībvalstīm. Mēs ceram arī šajā ziņā uh, Um, gūt atbalstu no parlamenta. Lūk, tādi mani komentāri, un nobeigumā es gribu ieteikt paldies mūsu paneļa dalībniekiem par ārkārtīgi interesantajām prezentācijām. Merci, monsieur Dier. Paldies komisijas pārstāvim, paldies arī mūsu ekspertiem par piedalīšanos. Paldies arī par atbildēm uz jautājumiem. Manuprāt, diskusijas bija ļoti interesantas. Tās jau ir, ir tādas sākotnējās. Uh, debatas, un es domāju, ka ziņotājs un ēnu referenti um, daudz ko ieguva no šīs uzklausīšanas. Nu, kā jūs zināt, tad ir Eiropas Savienības Āfrikas nedēļa šonedēļ. Mums ir daudz sanāksmi un diskusiju ar Āfrikas partnervalstīm. Nu, un eh, komiteja ir aktīvi piedalīsies šajās diskusijās. Tiem, kas zāli pamet, aicinu to darīt klusiņām, vislabākai staigājot uz rokām. Nu, lūk. Un arī Āfrikas aviācijas nozara šobrīd piedzīvo lielas pārmaiņas. Tas atskaras ar plašām problēmām, bet tai pašā laikā arī ar uh, ievērojamu attīstību. Uh, Ar pie mums ir ieradušies EASA un DigiMove pārstāvji. Excuse me. Yeah.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 par komerciālās aviācijas jautājumiem Āfrikā. Nu, lūk, komisijas Digimove pārstāvim. Paldies, priekšādātāji! Nu, un vēl jau labrīt visiem! Esam ļoti priecīgi, ka Āfrikas nedēļas ietveros parlamentā ka mums ir izdevība jūs uzrunāt un noturēt viedokļu apmaiņu par aviāciju Āfrikā. Mani kā aviātoru tas vienmēr iepriecina. Mēs gribētu koncentrēties uz Āfrikas aviāciju un tās drošību. Pati svarīgākā infrastruktūra, kas eksistē aviācijā. Nu, tie nav termināli vai skrejceļi vai kādas šikas tehnoloģijas. Pati svarīgākā tehnoloģija ir tā, kas nodrošina drošību un drošumu. Lūk, tas ir tāds alfa un omega elements aviācijā, un man ir prieks, ka varu šo to teikt par šo lietu saistībā ar Āfriku. Mēs esam sagatavojuši īsu prezentāciju kopā ar kolēģiem no EASA, kas ļoti aktīvi darbojas arī Āfrikā. Nu, un man ir tas gods uh, vadīt uh, drošības komiteju. Nu, un vēl līdz uh, vakardienai es biju Abuģā, Nigērijā. Tur notika IKO konference par aviācijas drošību Āfrikā. Lūk, un tas tikai apliecina to, cik daudz cilvēku piešķir lielu nozīmi Āfrikai. Šajā attēlā gribu jums atgādināt par trim uh, galvenajiem pīlāriem. Tie ir tie instrumenti, kas ir mūsu rīcībā, lai uzraudzītu uh, aviācijas drošību visā pasaulē un arī Āfrikā. No vienas puses Mm, kas ir jaunums eh, pēdējos pāris gados, ir eh, TCO, tātad eh, trešo valstu operatori, ir autorizācijas sistēma šiem trešo valstu operatoriem, to vada EASA. Otrais pīlērs ir tā sauktā SAFA e sistēma. Standartizētas pārbaudes visā Eiropā. Nu, tad, kad uh, lidmašīna tiek pārbaudīta uh, Bratislavā tas tiek darīts tāpat, kā tas notiktu Barcelonā vai Helsinkos. Nu, un tas nav svarīgi, vai lidmašīna nāk no citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai trešās valsts, pārbaudas ir vienādas. Un tas, protams, nodrošina ļoti daudz informācijas Eiropas Savienībā attiecībā uz to, kā gaisa pārvadātāji darbojas šīs sistēmas ietvaros. Nu, un nav jau tā, ka mums būtu a, ar to jālielās, bet domāju, ka varam būt lepni par to, ka Eiropas eh, Savienībā ir augstākie standarti kādā jomā globāli skatoties. Mm, šī sistēma lieliski darbojas un ir valstis, eh, kas ir vērsušās pie mums, lai saprastu, vai arī tās varētu izmantot Trumpa sistēmu. Ir eh, valstis, kur aviācijas nozare ir vēl attīstības stadijā un šīs valsts labprāt izmantot mūsu sistēmu arī savā teritorijā. Nu, un tādējādi mēs varētu nodrošināt to, ka visā pasaulē varam sekot tam, kas notiek aviācijas drošības jomā. Āfrikā mums vēl nav nevienas valsts, kas būtu daļa no SAFA ģimenes, bet tas ir ļoti svarīgs jautājums EASA darba kārtībā gribam to panākt. Nu, un trešais elements mūsu instrumentu kopumā saistībā ar starptautisko aviodrošību, kā jūs zināt, tas ir Eiropas Savienības drošais saraksts. Mēs to saucam par melno sarakstu, bet esam to padarījuši pozitīvāku, saucot par gaisa drošības sarakstu. Nu, un šis saraksts jau jums visiem ir ļoti labi zināms. Mums vienmēr ir prieks, ka varam prezentēt savu darbu jums un gūt jūsu atbalstu pirms eh, ķeramies pie turpmākiem darbiem. Nu, lūk, šie visi instrumenti ir daļa no kopuma, un mēs eh, darām visu iespējamo, lai nodrošinātu to, ka visi šie instrumenti, proti eh, SAFA, drošības saraksts un jāsa darbotos, nodrošinot iespējami augstāku drošības līmeni, salīdzinot ar ieguldītajiem resursiem. Pavisam īsi par Āfriku un drošības sarakstu. Vēl ar vienu pilnīgi noteikti ir skaidrs tas, ka Āfrika biežāk parādās eh, drošības sarakstā nekā citas valstis, un tas atspoguļo to, ka a, eh, pirms vairākiem gadiem aviācijas drošība Āfrikā bija problemātiska nenoliedzami. Centīšos skaidrot, ko tad mēs darījām kopā ar mūsu Āfrikas partneriem, lai pakāpeniski situāciju uzlabotu. Nu, protams, kā vēl nav sasniegts ceļa gals, vēl ar vien daudz Āfrikas pārvadātāji parādās melnajā sarakstā, bet lietas pakāpeniski mainās. Jo īpaši tajās valstīs, un tā tas ir vienmēr, uh, jo īpaši tātad tajās valstīs, kur aviācijas iestādēm tiek ļauts faktiski darboties. Ir nepieciešama uzraudzība, un iestādēm ir jābūt iespējai to īstenot uh, neatkarīgi ar pietiekamiem līdzekļiem. Neatkarība Āfrikā nu nav vienmēr tāda pašsaprotama lieta. Arī Līdzekļiem ir jābūt pietiekamiem, lai aviācijas uzraudzības iestādes varētu funkcionēt. Nereti gaisa pārvadātāji ir daudz bagātāki nekā uzraudzības iestādes, bet tieši uzraudzības iestādes ir tas, kam ir jāuzrauga drošības situācija. Daudzās valstīs ir vērojami uzlabojumi, piemēram, Nigērijā. Mm, bija tādi ne, nelieli klupšanas gadījumi. Vienu Nigērijas pārvadātāju mums nācās iekļaut melnajā sarakstā, nu un valsts ir tā sacīt pamodusies un sākusi vairāk investēt aviācijas drošībā. Tas tāds pozitīvs piemērs. Nu, lūk, un te attēlā arī varat redzēt, ka Āfrika vēl ar vienu ir vispopulārākā saraksta dalībniece. Tagad ir divi Āfrikas avio pārvadātāji nesen pievienoti - Air Zimbabwe un vēl viens pārvadātājs no Nigērija, Nigēras, kas tika iekļauts sarakstā, tāpēc, ka EASA bija jānoraida viņu trešo valstu operātoru atļauju, balstoties uz drošības apsvērumiem. Ja trešās valsts gaisa pārvadātājs piesakās TCO atļaujai EASA, tad EASA veic izvērtējumu, un ja EASA drošības apsvērumu, ne kaut kādu administratīvu, bet gan drošības apsvērumu dēļ ir jānoraida šāda autorizācija, tad uh, automātiski šis gaisa pārvadātājs tiek aicināts uz gaisa drošības komiteju un parasti arī iekļauts melnajā sarakstā. Nu, tā bija ar šiem diviem gaisa pārvadātājiem. Nu, un pozitīvi ir tas, ka nereti eh, tas ir tāds um, modinātājs vans eh, iestādēm un arī valdībām. Tās saprot, ka kaut kas ir jādara, lai uzlabotu aviodrošību. Vai arī galu galā tad konkrētās valsts visi gaisa pārvadātāji nonāks pelnījā sarakstā. Un te ir redzams grafiks, pārāk detalizēti par to nerunāšu, bet īpaši ieskatāties pa labi, var redzēt, ka skaitļi pamazām sarūk. Nu tā, lēnām, bet uh, konstanti. Savulaik Āfrika bija ārkārtīgi sliktā stāvoklī. Gan ja runa ir par gaisa pārvadātāju skaitu, gan eh, valstu skaitu, eh, kas parādījās melnajā sarakstā. Nu, pēdējos 3-4 gados situācija pakāpeniski uz, uzlabojas. Mēs, eh, protams, esam ļoti nopietni savā darbā. Tikai tad, ja mums šķiet, ka situācija tik tiešām ir uzlabojusies, tikai tad esam gatavi valstu ņemt laukā no drošības saraksta. Nu, un līdz 14, 15 gadam mums nekad nebija iespējas kādu valsti izņemt no saraksta, bet tagad mēs redzam, ka Āfrikas valstis cik tiešām lietas uztver nopietni, sako rekomendācijām un nereti ar mūsu palīdzību, eh, tu to varētu teikt arī jāsa, lūk, ja valstis apņēmīgi darbojas, tad arī mēs esam gatavi darīt savu darāmo un, eh, ja prasības ir īstenotas, tad valstis izslēgt no melnā saraksta. Lūk, to visu varētu redzēt eh, iepriekšējā grafikā. Šeit ir īsts pārskats par to, kas ir ticis paveikts attiecībā uz pozitīvajām tendencēm. Kopumā, lai gan Āfrikas aviācijas drošība startautiskā vērtējumā vēl nav gluži tāda, kāda tai būtu jābūt, tomēr tendences ir pozitīvas. Ir gan vairākas valsts, kas ir izņēmums, kas, diemžēl, krīt lejup Piemēram, Zimbabve, tur ir skaidrs problēmas, bet Mauritānija, Svazilenda, Zambija ir eh, spējušas labi strādāt un esam eh, varējuši tās svītrot no saraksta. Nu, un tāpat kā jau esmu iepriekš teicis, dažkārt ar jūsu atbalstu eh, mēs izmantojam tā saukto uh, ēnu sarakstu. Mēs strādājam ar tām valstīm, kur vērojam lejupvērstas tendences. Ja mēs redzam kaut kādus pasliktinājumus, tad mēs sazināmies ar konkrēto valsti un valdībai skaidri norādām, nu lūk, vai ne nu jūs sākat investēt un e, izveidojat attiecīgas neatkarīgas struktūras, vai arī, nu, jūs jau zināt, kur nonāksit. Nu, un tad, e, lūk, šāds te e, neliels drauds ar melno sarakstu arī ir ļoti interesants instruments. Neatkārtošu to, ko teicu par trešo valstu operatoru sistēmu, ko uzturēja ASA. Šajā tālā redzam, ka EASA sistēmā, kas darbojas tikai divus gadus pilnā apjomā, uh, Tagad ir 19 Āfrikas valstis, kuru gaisa pārvadātāji ir ieguvuši EASA TCO autorizāciju. Lūk, 19 valstis un 63 gaisa pārvadātāji, kam ir ļauts lidot uz Eiropu. Pēdējos pāris gados no sākuma ir nepieciešams EASA drošības izvērtējums, pirms jūs varat sākt īstenot lidojumus uz Eiropu no Āfrikas. Iepriekš tas tā nebija, tas bija nacionālas programmas. Nu, un tagad mēs zinām, ka ik viens, kurš piesakās, tam ir jādabilst noteiktiem drošības standartiem, un EASA to pārbauda pirms var sākt uh, veikt lidojumus uz Eiropas Savienību. Nu, tas ir uh, ļoti interesanti, mūsuprāt, tā ir ārkārtīgi noderīga sistēma. Vairāki gaisa pārvadātāji, protams, saprata, ka uh, šī sistēma ir ārkārtīgi nopietna, un bija arī tādi, kas savus pieteikumus atsauca. Tālāk, jū rampa inspekciju pārbaužu programma uh, tā oficiāli tiek saukta par RAMP, bet eh, visā pasaulē šie, tā ir pazīstama kā SAFA, un mēs jau zinām, ka pazīstama zīmola nosaukuma maiņa ir bīstama lieta. Tā kā sauksim to par SAFA sistēmu. Svarīgi ir zināt, ka ar trešajām valstīm mēs neuzraugām to, vai tās piemēro Eiropas standartus jo vairākās jomās Eiropas drošības standarti ir augstāki nekā starptautiskie. Nu, manuprāt, ļoti pamatoti. Bet trešo valstu pārvadātāji tiek pārbaudīti saskaņā ar starptautiskajiem standartiem. Nu, tas, protams, viss nāk no IKO. Ikviena eh, valsts vai valstu grupa Čikāgas konvencijas ietvaros ir tiesīga veikt eh, inspekcijas. Nu, es jau teicu, ka trešajām valstīm ir iespēja pievienoties sistēmai. Tā tas ir, piemēram, Singapūras, Kanādas, Austrālijas gadījumā, tāpat arī dažas citas. Nu, šeit tas interesantais ir tas, ka iepriekš mēs zinājām, kas notika praksē, un daži gaisa pārvadātāji nosūtīja savu labāko lidmašīnu un labāko apkalpi uz Eiropu, Un tāpēc, ka es zināju, ka Eiropā ir visstingrākās kontrolas. Vēl un tas nozīmē, ka tas švakākās lidmašīnas un apkalpes tika sūtītas citur. Bet tagad tas ir daudz sarežģītāk, tāpēc, ka arī citur būs tieši tādas pašas safa inspekcijas. Nu, piemēram, apvienotie Arābu Emirāti ir daļa no SAFA programmas, nu, tāpēc nav vairs tā, ka uh, Daži pārvadātāji turp var sūtīt savas, nu, tās švakās lidmašīnas uz tuviem austrumiem, savukārt labākās lidmašīnas lido uz Eiropu. Nē, viņus pieķers. Nu, lūk, un ja nav svarīgi, vai tiek lidots uz Āziju vai Persijas līča valstīm vai kur citur, sistēma spēj pieķert negodīgos un ir iespēja iegūt informāciju arī no citām inspekcijām, kas ir veiktas citur pasaulē sistēmas ietveros. Nu, man liekas, ka dažreiz Eiropā mēs neapzināmies nemaz, ka mēs izveidojam tādas lietas, par ko mūs visa pasaule apskauž. Nu, un tas ir kas tāds, ko tieši arī ar jūsu atbalstu pagātnē mēs esam spējuši izstrādāt. Nu, lūk, par šo slaidu neko daudz nerunāšu. Tur gluži vienkārši labajā pusē jūs varat redzēt, tur ir stabiņi, kas veltīti Āfrikai. Nu, lūk, te jūs redzat, ka tas vēl ar vienu ir reģions, kam ir viss sliktākie safarādītāji. Ir uzlabojumi, bet ar vienu tie ir paši sliktākie. Kopumā, gan jūs redzat, ka tās ir pozitīvas tendences. Pirms desmit gadiem uh, rādītāji bija krietni sliktāki nekā citur pasaulē. Tagad jūs redzat, ka no gada uz gadu ir vērojami uzlabojumi, un, manuprāt, tas ir lieliski. Tīri jūsu zināšanai, uh, rampa inspekciju sistēma, jeb SAFA, sniedz mums zināšanas un informāciju gan uh, attiecībā uz trešo valstu operatoriem EASA, gan arī melno sarakstu TCO autorizācijas, kas tika uzsāktas pirms pāris gadiem, mm, tika paplašinātas, stiprinātas un tagad šķiet attiecas uz visu Eiropas Savienību. Tā ir uh, sistēma, kas labi darbojas un arī Āfrikā mēs esam vērojuši, ka ir gaisa pārvadātāji, kas centās šo TCO autorizāciju saņemt. Nereti mēs arī redzam, ka ja gaisa pārvadātājs vai valsts vēlas šādu statusu sasniegt, tad ir jāuzlabo drošība un tas ir labi. Un tāpat mēs arī vērojam, ka iestādes nevēlas, lai viņu gaisa pārvadātāji izgāstos TCO procesā. Uh, nu, un tāpēc tās arī stiprina uzraudzību pār saviem gaisa pārvadātājiem. Nu, un tas viss, protams, arī kalpo aviodrošības uzlabošanai. Nu, un, uh, protams, uh, ka mans kolēģis no EASA pastāstīs jums vairāk par viņu drošības uzlabošanas stratēģiju, un tad pēc tam man vēl būs pāris informatīvu slaidu. Thank you very much. Um, yeah, when you... Paldies. Jūs dzirdējat paskaidrojums par to, kā īsti tas izskatās no operatīvās skatu punkta un kā mēs nodrošinām, ka ir iedrošināti dro, nodrošināti drošības pasākumi un visi nosacījumi. Tad tas ir tas, ko Pīters stāstīja galvenokārt par aviolīnijām, jeb gaisa pārvadātāju sabiedrībām. Es savukārt tad vairāk vēlos tieši runāt par valsts atbildību un spēju nodrošināt drošību. Un tad skatām aviācijas nozari kopumā. Tajā skaitā arī gaisa pārvadātājus aviolīnijas tad mēs, protams, vienmēr skatām to kā kopainu, novērtējot konkrēto avio sabiedrību spējas, bet vienlaiks arī mēs vērtējam valsts spējas un sniegumu. Jo arī, protams, valsts ierod dažādi valstu pārvadātāji. Un lūk, te es vēlos piedāvāt tagad um, attēlu, kurā mēs savalkam kopā dažādu veidu atbilstību starptautiskiem standartiem. Sarkanā krāsa brīdinājums nav labi, zaļā ir labi. Pirmkārt, Mēs redzam, ka ir uh, diezgan lielas atšķirības uh, visās valstīs, un nav tāda homogēna arī situācija pašā valstī. Drošības jomā. Izstrādāt vietējo uh, kontekstu gan vietiem pārvadātiem, gan arī ārvalstu operatoriem. Eiropas Savienībai jau, protams, nav viegli kaut kādā veidā iejaukties jo tie ir ļoti atšķirīga situācija. Un ja mēs pat iedām kādu atbalstu, tad jau nav tā, ka viens risinājums derētu visās situācijās. Un um, es vēlētos tiem mm, skaidri vēlreiz to vienāt. Nav tāds viens risinājums iespējams. Ja mēs varam arī vēlamies panākt ekonomisku attīstību, Āfrikā transports, protams, vēl būtisku lomu, un mēs atšķiram, saskaramies šeit ar nopietniem šķēršļiem, kas neļauj īstajā operatoriem darboties. Tad transporta trūkumi ir nopietnas attīstības traucēklis. Šīs attēls to mēs, mēs izveidojuši, bet gan savu starptautiskie vērtētāji. Un, ja vēlaties tā tablo ar starptautiskajiem novērtējumiem, mums, protams, ir jānorāda, kāds ir prioritāts. Lūk, attēls, kas runā par drošības līmeņu, te atkal cits attēls, kurā mēs runājam par mūsu sniegto atbalstu EASAS ietvaros valsts iestādēm Āfrikā un pa krāsām. Mēs šā gadījumā runājam par atsevišķiem projektiem. Zilā krāsa, Eiromed instruments, lai sniegtu atbalstos vietas, sagatavotu atbalstu inspekcijām uz um, uzraudzību un arī dažāda veida tehniskās apkopas darbu uzlabošana. Un tātad tur ir dažāda veida intensitāte zaļākrās Centrālā Afrikas projekti. Mēs organizējam uz vietas Eiropas Savienības projektus. Atsevišķi izceļam Zambiju, konkrēts gadījums, jo tur e, vietēja Eiropas Savienības delegācijas vietas sniedz atbalstu. Un šobrīd e, diskutējam par šādiem jautājumiem Subsahāras Afrika un Rietumāfrika. un esam gatavi šīs diskusijas jau noslēgt, un droši vien, ka arī uzsāksim jaunus projektus. Un arī ASA ietvaros mēs, protams, sagatavojam šeit e, kā jau komandas, kas strādās konkrētajos projektos, tā kā tu piesaistam ne tikai EASA ekspertus, bet arī nacionālos ekspertus no visas Eiropas Savienības, lai viņi piedalītos un stiprinātu mūsu spējas. Tad mūsu stratēģija ko attīstam, uh, ir vērsta uz efektivitāti un reizē izmaksu liederību. Izvērtēt katru atsevišķu valstu. Protams, mēs saprotam, ka mēs nevaram vienmēr tiešām aptvērt visu, visas valstis. Un bieži mums nav nepietrūkst, uh, nepietiekami resursu. Un tā kā visu jau mēs darām, tad mēs varam vienīgi skatīties katrā atsevišķā valstī, ko mēs varam palīdzēt. Otrs ir variants, ka mēs varētu skatīties par reģioniem. Nu, mēs tādēļ e, izmantojam šo RSOO, kas ir atbalsts reģionālajai drošības uzraudzībai un tās organizācijām. Kopā tās ir jau sešas šādas organizācijas, kas šobrīd darbojas Āfrikā, un tas sniedz atbalstu visām valstīm Āfrikā, lai nodrošinātu tādu harmonizētu standartu drošības jomā. Un paralēli mēs, protams, skatām, kā to visu darīt iesmaksu ziņā daudz efektīvāk. Tātad tā ir tā kā kvota reģionā, lai koordinētu e, mūsu rīcību. Un mēs vēlamies, lai tas, ko mēs visi esam piedāvājuši, Tā kā instruments, nu, to mēs visu arī varētu arī uzturēt. Tātad tehniskā palīdzība ilgtermiņā. Un mēs varam izmantot savās vīras, lai reģionā mēs nodrošinātu ilgspējīgus risinājumus. Nozīmīgs jauns projekts būs tieši Eiropas Savienības un Āfrikas drošības inovācijas mums būs ļoti svarīgi, lai mēs vēlreiz nostiprinātu to, ko esam jau panākuši, un tas darboties arī bez mums nākotnē. Šobrīd, jāatzīst, tad esam tikai, var teikt, runājuši, nu, varbūt ne pārāk vienkāršot, bet tomēr mēs runājam tikai par pamat drošības prasībām. Lai to nodrošinātu starptautiskā līmenī, nodrošinātu drošu starptautisko transportu. Bet parādās, protams, arī jauni izaicinājumi. Nu, tad mums ir ļoti svarīgi izvērtēt. Un uh, mums ir jātīsta personāls, uh, kas izprot šos drošības jautājumus. nevar arī būt nekādi atbrīvojumi, jo saprotat, ka jebkurš ja var būt pakļauts kiberdrošības uzbrukumam. Un ir jābūt gataviem reaģēt uz jauniem izaicinājumiem. Šā gadījumā tas ir drošības apdraudējums, risks. Jo tālāk attīstās tehnoloģiskās mm, te, iespējas, jo um, Eiropā mēs esam gatavāki, bet eh, Āfrika katrā ziņā nav īstam gatavā. Ir jārēķinās, dažādie droni parādīsies ar vien vairāk, un viņi reāli apdraud komerc aviāciju. Tā kā jau jāsāk būt gataviem. Tāpat arī jauno tehnoloģiju plašāk izmantošana, tas ir diezgan sarežģīti aviācijā, īpaši Āfrikas valstīs tad mums kā prioritāte jānosaka skaidra kārtība. Ja mēs spējam noteikt to, ka nacionālās iestādes un aviokompānijas spēj rēģēt un iekļaut jaunās tehnoloģijas savās programmās, nu, gan satelīta komunikācijas sistēmas, dažāda veida kapacitātes, kuras jau ir šobrīd pieejams ar Eiropas programmām, un nākotnē tas būs daudz plašāk pieejams. Lūk, tā bija mana prezentācija. Un pirms došu vārdu atkal Pīteram. Paldies par starp savienojumiem. Ļoti svarīgs politiskais mērķis. Tā vienojamība ir iespējama tikai tad, ja šie instrumenti ir tiešām droši un tie ir pieejami. Tad vēlos atgādināt, gan kā Eiropas komisija, gan arī jūs, Eiropas parlaments, mēs varam būt kā šis instruments starpnieks labākai drošībai. Un reiz arī attīstītu satiksmes attīstību kopumā. Paldies! Vai jūs vēlaties kaut ko turpināt? Jā, paldies. Varbūt, ja drīkst, tad tas kopsavilkumu par mūsu prezentāciju kopumā. Komisija un jāsa ar jūsu atbalstu. Sekotam, kādā virzienā vai attīstās aviācijas drošība pareizā virzienā, bet līdztekus mēs arī, protams, sniedzam atbalstu, koncentrējoties uz drošības jautājumiem Mūsuprāt, līdz to būs ieguvējis abas puses. Tas nav tikai viņu interesēs, bet rūk arī mūsu pašu interesēs nodrošināt ekonomikas attīstību un līdz to arī aviācijas drošības attīstību Āfrikā. Un tas ir, protams, ļoti cieši saistīts daudzām citām nozarēm. Un valstis Āfrikā atzīst ir pateicīgas par atbalstu, ko sniedzam aviācijai un aviācijas drošībai īpaši Un, kā es teicu, nu pat līdz vēl vakar vakaram es piedalījos IKO sanāksmēm Abičā, un uh, līdzekļus mēs redzam, ka jau arī ļoti daudz uh, Āfrikā iesaistās Ķīna, un viņi izmanto jebkuru iespēju, un viņi neatstās neizmantotu nu, kādu iespēju, ko mēs neizmantosim savukārt. Nu, Āfrikā ir, protams, šobrīd ar vienu ir vēl vairāk sadarbojas ar Eiropu, bet tas viss var mainīties. Droši vien politiski bija nekorekti tādi izteikumi, bet politiski pareizi domgaita, jā, saka priekšsādātājs. Labi, tagad jūs jautājumu un komentāri. Jā, paldies priekšsādātāji. Jūsu prezentācija un novērojumi bija ļoti precīzi un skaidri. Mēs zinām, ka šodien ir tāda situācija. Mēs drīkstam un varam raglot, lidot no Āfrikas uz Eiropu ar Āfrikas aviolīnijām. Viņas ir drošas, jo ESA, protams, to visu ir kontrolējusi un pārbaudījuši. Tā kā pasažieriem viss kārtībā. Mans jautājums. Kā ir otrā virzienā? Ja lidojam no Eiropas uz Āfriku, kas ir tad tie citi aspekti? Uh, gaisa satiksmes organizācija, lidostas. Kā jūs to pārbaudat? Vai varat arī nodrošināt drošību Air, Eiropas avio pārvadātājiem un drošību tur uz vietas? Es zinu, ka tad Baltie plankumi Āfrikas debesīs, kur neviens neizseko lidmašīnām. Tātad tur nav sakara vai sa, nav šie gaisa dispečeri neseko avio satiksmē. Vai tā ir? Par EASU. Es saprotu, ka Āfrikai patīk sadarbība ar EASU. Un vēl saprotu, ka tā ir viņu institīva. Tad viņi piemēro Eiropas Savienības pamatnoteikumus. ja vispār ir šāda aviosatiksmes iestāde un kāds ir kvalificēts to darīt bet tas ir tā kā šajā saucamā bībelē, tas tur ir nostiprināts un tas ir apsveicami. Un visbeidzot, vispār par Āfriku. Te nav runa tik daudz par naudu. 2 miljoni, 3 miljoni. Izveidotu Ziemeļu Āfrikā Eknos eh, stacijas eh, zemes atbalstu. Uh, Es saprotu, tas tomēr ir saistīts ar šo tēmu, jo tas arī ir vērts uz drošības nodrošināšanu. Vai jūs vēlaties atbildēt? Varbūt ar dažām varbūt trūkstošās infrastruktūras daļām un vai Eiropa ir gatava kaut kādā veidā palīdzēt papildus investīcijas Āfrikas jomā. Zinot, kāda ir ASA aktualitāte, kas bauda izcilu reputāciju Āfrikā, bet reizē, protams, jautājums, kā jūs to redzat, kāda var būt šī attīstība turpmāk. Un atbildot uz Marinesku kungu jautājumiem. Jā, paldies. Ir ļoti spēcīgi komentāri no jūsu puses. Ir daudz Eiropas gaisa pārvadātāju, kas tieši dodas uz Āfriku. Un arī šeit Eiropa bez drošības novērtējumu nu, tas ir viņi paši to dara, un um, līdz to mums ir uzreiz skaidrs bilde, kāds ir problēmas. Piemēram, Nigērija, nu, konkrēts piemērs tikko tur bija. Abuģis skreceļš. Nu, tur ir tagad jau bedrs. Un daudz uh, avio satiksmi, uh, avio pārvadātāji pasaka, mēs vairs nelidosim, ja jūs nespējat saglabāt un uzturēt savu skrejceļu. Nu, valdība rēģēja un slēdza šo skrejceļu. Nu, protams, tas ir pelcies milzīgu kritiku, bet, nu, viņi bija gatavi to uzlabot. Un līdz to tā informācija, ko mēs iegūstam tieši no pašiem gaisa pārvadātājiem, arī palīdz mums izdarīt zināmas spiedienas attiecīgajām valdībām. EGNOS uh, projekts, tas ir viens no tiem projektiem, jā, kas ir attīstības procesā, un es, diemžēl, jāatzīst, nezinu, tas ir cik tie miljoni. Tas ir ļoti nozīmīgs, un tas ir tieši vērsts uz to, lai pavērtu iespēju arī Āfrikā izmantot EGNOS sistēmu, un to izmantot daudz biežāk, jo bieži vien tā ir tikai vienīgā sistēma, lai vispār varētu izsekot avio satiksmei un ne tikai Āfrikas, bet arī mūsu gaisa satiksmi pārvadātāju lidmašīnām, un šobrīd mums ir ļoti maz līdzekļu, bet mēs cenšamies tos maksimāli izmantot. Un lūk, starptautiskā sadarbība, tehniskais atbalsts ir jāveido tādā veidā, lai nebūtu tā, ka ieguvējs ir tikai konsultants, kurš sniedz šo sistēmu. Tādēļ Lukas jau precīzi norādīja. Mēs komisija cenšamies darīt visu, lai jāsā mūsu projektu partners um, nu, iesaistītos, jo tad līdz to mēs varam garantēt rezultātu. Āfrikas valsts savukārt zina, ka tas ir viss no Eiropas. Ja nu, mēs nevēlamies tā, ka ieguvēji būs tikai konsultanti, kas izmanto Eiropas nodokmaksātāju naudu, uh, piemēram, jums noteikti interesēs pamatregulā. Būs arī norma, kurā runāsim par EASAS lomu no šāda skatpunkta. Manuprāt, ir ļoti labi tāda notikuma attīstība. Es jau skaidroju, kādēļ tas bija. Paldies, priekšsādātāji! Tas nozīmē tikai to, ka mums ir jācenš būt reāli uz vietas. Lai lidlauki un lidostas atbilstu mūsu standartam. Tas pieprasīs ļoti daudz resursu. EASA mums tā, protams, nav šobrīd. Un ACI ietvaros Nu, mēs skatāmies, tas ir komisijas projekts. Um, mēs redzam, ka nozēra, protams, var ievērot šīs prasības. Bet ir ļoti svarīgi, lai regulātors saprastu, kāds īstā ir vajadzības. Un tad tur jākombinē daudz dažādu pasākumu. Āfrikas attīstības banka, nu kā mēs to saprotam, Ne, nu tā ir jābūt tādai divvirzienu kustībai. Līdz ko mēs sniedzam šos aizdevumus. Piemēram, lai salabotu caurumus uz skrejceļu. Tur bieži vien ir jāpiesaist neatkarīgs konsultants. Un Āfrikā šie projekti parasti iegūst atbalstu no Āfrikas attīstības bankas. Un tur ir vesels prioritāšu saraksts, Mērķis, protams, ir arī šai Afrikas attīstības bankai um, nodrošināt attīstību un infrastruktūras investīcijas. Bet tad tālāk ir jānodrošina, ka tas reāli izveido pareizi infrastruktūru, kas nodrošina šo drošību. Un vēl par Egnošu. Um, Asegna ir asociācija, kurā apvienojušas 12 valstis, Āfrikas valstis, un viņi arī vēlas piedalīties šai Agnos iepirkumā, jo šis ir viens no lieliem projektiem, ko jau minēja Pīters. Tas tiešām kalpo kā stimuls, lai viņi paši tad investētu arī no savu budžetu. Paldies, Kristīna! Jums būtu kādi jautājumi? Marians ir apvienināts ar apbildi. Nebūtu precizošu jautājumu. Nu labi, tad man atliek tikai visiem jums teikt paldies, ka jūs ieradāties, paldies, ka izklāstījāt šo nozīmīgu interesantu jautājumu, kas ir arī saistīts vispāriem Āfrikas attīstības jautājumiem un kam mēs sekojam Eiropas parlamentā. Mēs, protams, visu laiku dzirdam pēdējās arī par starptautisko lomu, bet lūk, tas skaidri pierādās. Līdz ar to esam izsmēluši darba kārtību. Nākošais sanāksme būs 4. decembrī. Mm, piecos, eh, tātad trešu, trijos pēcpusdienā. Līdz to esam pabeiguši darbu. Paldies visiem, paldies arī tūkiem. Mm, paldies!